Hello, good afternoon. I would like to suggest to start. Uh, labdien, sāksim sanāksmi, jo mums ir ļoti intensīva darba kārtība šo pēcpusdienu. Jo šī ir arī pēdējā darba nedēļa, tā kā ir daudz darba jau iespēja izdarīt. Before we Vēlreiz sveicu visus. Un pirms aicināsim Beļģijas prezidentūras pārstāvis informēt par savas prezidentūras prioritātēm, es vēlētos piedāvāt iekļaut vēl vienu punktu mūsu šīs dienas darba kārtībā. To lūdza Alde Guve SD un Zaļo politiskās grupas. Viņi vēl saņemt informāciju no komisiju par patreizējo Eritrejas imigrantu situāciju Libijā. Par to tika runāts pagājušās nedēļas Strasbūras plenārsesijā. Un mēs runāsim par ES Magreb de, de, ar delegāciju. Un tad eh, komisārs varēs atbilst arī uz mūsu lūgumiem. Pēc principa tam būtu jātiek apspriestam rītdien pēc komisāra de Guhte komentāriem. Un uh, vēl viens paziņojums pirms sākam galveno sanāksmes daļu. Pēc koordinātoru priekšlikumu es vēlētos aicināt apstiprināt šādu referentu apstiprināšanu Annu Gomešu, kuru es neredzu šobrīd telpā, komisijas paziņojuma par CBRN rīcības plānu. Un Timotiju Kirkhopu par Islandes, Liktenšteins, Norvēģijas un Šveices dalību komiteju darbībā, kas sniedz palīdzību Eiropas komisijai izpild pilnvaru īstenošanā saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu, piemērošanu un izstrādi. Ja nav iebildumu, pieņemam, ka šie paziņojumi ir pieņemti un varam pāriet pie centrālās sanāksmes daļas. Nē, ir komentāri. Jā, paldies priekšētāji nevis par jūsu paziņojumiem, bet eh, es vēlos viņu teikt, ka pirms pāriem pie trešā darba kārtības punkta es vēlējos vēl ko teikt par darba kārtību, proti par rītdienas sanāksmi. Rītdien par šo Lībijas Eritrejas lietu. Zaļie aicināja, lai būtu Mēlustroma un Pulera komisāra kundi klāt. Un e, es saprotu, ka ir iesniegts uzaicinājums Mēlustromam, bet ne Pulera kungam. Un es vēlētos teikt, ka tas, protams, ir migrācijas un patvērumu jautājums, bet tas arī skars kaimiņu attiecību politiku. Tādēļ vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mēs labprāt uzaicinātu arī Fuleru kungu piedalīties rītdienas sanāksmē. Paldies! Paldies, sekretariāts! Jā, ne, cits komentārs. Jā, jā mēs nevēlētos saņemt informāciju par šo lietu. Tā kā, ja jūs vēlaties, lai mēs lemjam par to, vai jāuzaicina komisāru mūsu sanāksmi, pirmā lieta, kas mums būtu jādara, ir jāsaņem informācija, par ko tieši mēs rītdien runāsim šajā sakarā. Mēs nevaram vienkārši teikt, ka nu, mēs runāsim par Eritrejas imigrantiem Libijā vai par somāliešiem Grieķijā un nesniegt nekādu sīkāku kontekstu par to, kas tiks apspriests. Manuprāt, tas ir pirmais posms. Tiklīdz mēs būsim saņēmuši šādu detalizētāku informāciju, tad mēs saprati, varēsim redzēt, par ko ir lieta grozās un arī attiecīgi varēsim izlemt, vai vajag vai nevajag uzaicināt komisārus piedalīties mūsu sanāksmē. Jā, pirms jūs atbildat uz pirmo jautājumu, es vēlos teikt, ka tas ir politisko grupu lūgums. Un es nedomāju, ka mums ir pārāk daudz laika jātērē uz šo lūgumu. Es pieņemu, protams, jūs izteiktos komentārus, bet vēlos atkārtot, ka ir vairākas politiskās grupas, kas vēlēs šādu darba kārtības punktu pievienot. Par otro jautājumu par Fulera kunga uzaicinājumu mēs sazinājāmies ar komisāru sekretariātu, un cik mēs zinām, tad viņš būs atpakaļ 14. datumā, bet precīzi laiks vēl nav zināms. Es zinu, kā arī lietu komiteja mēģina risināt mūsu lūgumu, bet Libe komitejai nebūs iespējams šajā laikā sarīkot sanāksmi. Paldies! Mēs vēlētos iet tālāk un uh, cerams, ka par laiku mēs saņemsim informāciju, papildus informāciju. Un tagad došu vārdu ministram Deklērka kungam, lai viņš informētu par Beļģijas prezidentūras prioritātēm tieslietu jomā. Mēs zinām, kurš Lisabonas līguma stāšanās spēkā komitejai būs ļoti būtiska loma šajā jomā. Lūdzu, te klērka kungs, vārds jums. Thank you, Ms. Chair. Paldies. Es varu runāt arī nederlandiešu valodā, manā dzimtajā valodā. Man ir liels gods šodien runāt jūsu priekšām. Tieši šī komiteja ir ļoti dinamiska, un tā ir daudz veikusi. Un man šeit jau bija gods saistībā ar SWIFT noliegumu veidot kontaktus ar dažiem šīs komitejas locekļiem. Un pagājušā nedēļa man bija tas gods piedalīties debatēs plenāra sanāksmē Strasbūrā. Paldies arī priekšsēdētē, ka un arī prezidentūra, ka tie strādāja līdz nolīgumam un arī referentam. Es domāju, patiešām tas ir lielisks ziņojums un ir patiešām ir labi, ka bija labi kontakti un sadarbība ar komisiju un citām pusēm. Tagad mēs beidzies prezidentūras ietvaros, mums ir vispirms jāpārdomā, kā mēs Piepildīsim ar saturu Stokholmas programmu. Protams, ir vesā virkne prioritāšu, kas ir mūsu priekšā. Es gribētu runāt par dažiem elementiem. Protams, arī ņemot vērā to, ka es vēlos ar jums diskutēt, lai patiešām sasniegtu progresu. Vispirms mēs, protams, balstīsimies uz to, ko ir veikusi Spānijas prezidentūra. Tas patiešām bija ļoti dinamiski, kā tā strādāja, un tas ir liels uzdevums turpināt darbu nepārtraukti. Ne, nav jau runa tikai par prezidentūru, ir runa to, lai saglabātu ilgspējību, lai mēs darbotos pamatos uz iepriekš veikto. Ir trīs elementi, kurus gribu nosaukt, kurus mēs gribam īstenot. Pirmais punkts, kas mums tradicionāli ļoti svarīgi, tā ir uh, upuru problemātika, proti noziegumos cietušo upuru aizsardzība. Beļģijā mums tas ir liels jautājums, bet arī jūs to vienmēr esat teikuši. Šeit mēs vēlamies tos, kas ir vismazāk aizsargāti, piemēram, bērnus, kas ir tikuši ļaunprātīgi izmantoti, piemēram, bērnu pornogrāfijā, visvairāk tos aizsargāt. Tas ir fakts. Un tas ir jautājuma lokus, kas arvien vairāk jārisina Eiropas līmenī. Un jau šī lieta pati jau ir tāda, kas jārisina pārobežu ietvaros. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties Spānijas prezidentūrai un sveikt to par to darbību, kas, ko tā ir veikusi saistībā ar Eiropas aizsardzības rīkojumu. Pagājušos mēnešos ir kļuvis redzams, kāds progress ir sasniegts, ir īpaši uh, jautājumu par aizsardzības pasākumiem, kas tiek īstenoti atsevišķās valstīs. Bēļģijas prezidentūra to visu padziļinās, un es domāju, ka tā būs arī jūsu prioritāte nākotnē. Prezidentūra vēlas turpināt konsultācijas ar Libas komiteju un tās veidot vēl intensīvākas, tīpaši, kas attiec uz direktīvu, kas saistīts ar uh, cilvēku tirzniecības apkarošanu un upuru aizsardzību. Ir ļoti svarīgi, ka šis instruments uh, iegūt konkrētu apveidu, un es darīšu visu, kas būs manos spēkos, lai pārliecinu tikai manus kolēģus padomē, ka šeit vajadzētu nosprāst ļoti augstus mērķus. Es centīšos arī Eiropas parlamentā sasniegt to, lai jau pirmajā lasījumā būtu iespējams noliegums par šo tekstu. Blakus cilvēku tirzniecībai mums, protams, ir arī jāveic, jāizdara centieni, lai veidotu kopienas politiku, lai cīnītos pret eh, seksuālo eh, vardarbību un ļaunprātīgu izmantošanu bērnu pornogrāfijā. Beļģijas prezidentūra vēlas pēc iespējas vairāk uz, uzsākt konsultāciju procesu ar šo komiteju. Vēl viens eh, centrālais punkts, un, protams, mums būs nepieciešama tiesiskā sadarbība un sadarbība tiesnešu starpā, it īpaši, lai cīnītos pret noziedzību vairāk nekā jebkad. Šeit mums būs jāsadarbojas. Sadarbība tiesu starpā vispirms ir jāpastiprina Eiropas līmenī, lai cīnītos pret noziedzību. Mums patiešām ir jāīsteno daudz likuma akti, un uh, ir skaidrs, ka ir nepieciešama savstarpēja atzīšana, tīpaši tiesnešu uh, lēmumi. Bet, protams, ir jāiet vēl soli tālāk. Bēļģijas prezidentūrai ir ļoti svarīgi, lai visi instrumenti, it īpaši savstarpējās atzīšanas instruments, tiktu stiprināti, un uh, mums ir jāstrādā metodika, kā uzlabot un vienkāršot īstenošanu. likumdošanas instrumentu īstenošanu. Tur runa ir gan par savstarpējo atzīšanu, bet tā ir arī jāīsteno. Šeit ir svarīgi, lai mēs visi kopā paraudzītos uh, kuras valstis šeit ko ir izdarījuši un kāda ir attīstība. Un rudenī padomē arī tas būs iekļauts darba kārtībā, ir īpaši oktobra sanāksmē Tieslietu padomē par starptautisko juridisko palīdzību. Tā ir joma sadarbībā, kurā mums vēl ir nepieciešama tiešām šāda vispārīgs instruments – it īpaši ņemot vērā Stokholmas programmu, ir jāsaka, ir vairāk virkni dalību valstu, un Bēļģija šeit ir uzsākusi iniciatīvu, ka šeit būtu Eiropas izmeklēšanas orderis, jeb rīkojums. Tas būtu instruments, kas veicinātu izmeklēšanas procesu un savstarpēji atzītu pierādījumus. Šis instruments ir ārkārtīgi svarīgs, lai ļoti ātri, standarizētā un automātiskā veidā varētu veikt attiecīgo izmeklēšanu un sasniegt atbilstošas rezultātus prokuratūras darbā vai izmeklēšanas tiesneša darbā katrā dalībvalstī. Šis standardizētais instruments būtu kā atbilde uz uh, to, kas ir nepieciešams uz izaicinājumiem, un tur bū, ir runa arī par uh, iesaisto personu tiesībām. Bēģijas prezidentūra vēlas uh, uzsākt iniciatīvu, mēs vēlamies uh, šī priekšlikuma īstenošanu, it īpaši koplēmuma procedūras izpratnē. Nākamais punkts, kurus arī vēlētos īsumā pieminēt, ir tīpaši tādēļ, ka mums septembrī mēs plānojam organizēt semināru Brigē, ir Eirojust loma. Šeit eh, ir runa par ļoti būtisku iesaistīto partneri tiešlietu sadarbībā Eiropas līmenī. Prioritāte ir Eurojust, Eurojust juridiskā ietvara īstenošana. Šeit vajadzētu padomāt par eh, tiesisko izmeklēšanu un par īstenošanu Eiropas līmenī. Un, protams, tā ir arī Eurojust loma, kas ir svarīga gan prokuroriem, gan arī Eiropas tieslietu sadarbības tīklam. Es domāju, ka šeit arī vajadzētu nosprost ļoti augstus mērķus. Un es personīgi esmu pārliecināts par to, ka tādā veidā būs iespējams veikt labāku kriminālu vajāšanu, ja būs iztenoti attiecīgie dokumenti. Protams, vajadzētu pārdomāt arī par iespējām, kādas sniedza Lisabonas līgums, piemēram, Eirojust vai arī Eiropas prokuratūra Es domāju, tas ir arī neformālās padomes temats, kur mēs organizējam šajā nedēļā. Eiro jūs te, tur uh, attiecīgi pārbaudies ar, uh, kopā ar tieslietu ministriem. Tiesu sadarbības jomā. Esmu pārliecināts, ka mums tieši ikdienā ir nepieciešama sadarbība, tīpaši robežu apvidos. Tie cilvēki, kas dzīvo pie robežām Eiropā, viņi zina, cik svarīgi ir darboties pārobežu līmenī, tiešām Eiropas līmenī. Mēs varam gan formulēt augstus principus, bet ikdienā ir jābūt tā, ka tiem ir jābūt arī praktiski īstenotam. To visu mums vajadzētu pastiprināt, un šai sakarā Bēļģijas prezidentūra vēlas organizēt īpašu semināru tieši par šo jautājumu. Trešā prioritāte. Tur ir runa par uh, tiesu pieejamību Tas ir jautājums, kas svarīgs sabiedrībai. Mēs vairāk vēlamies sniegt garantijas iedzīvotājiem. Iestāšanās Eiropas Savienībā un Eiropas cilvēktiesību konvencijā, tas ir līdzeklis, kā pastiprināt tiesības visiem Eiropas pilsoņiem. Un es ceru, ka būs labas sarunas starp Eiropas komisiju un uh, Eiropas padomi kas attiecas uz uh, sadarbību krimināla tiesību jonā, jomā, mēs vēlamies sasniegt uh, konkrētus, konkrētu progresu. Ir, ir, ir ļoti svarīga arī tūkošanas joma, un būs arī komisijas jauns priekšlikums, par ko mēs diskutēsim, kas attiecas uz uh, tiesībām uz informāciju par aizturētām personām, Letā of Rights. Šeit mēs gaidām komisijas iniciatīvu, un mēs ceram, ka mēs uh, tiksim šajā lietā tālāk, un dalībvalstis arī ir izteikuši savas vēlmes, kas tieši viņām ir svarīgas. Kas attiecas uz uh, pilsoņu aspektiem, šeit mums jāizteno viss, lai īstenot komisijas priekšlikumus, kas uzlabotu iedzīvotāju ikdienu. To mēs arī Jurī komitejā arī par to sniegsim vēl informāciju, bet es vēlos uh, ar šo e-justice eh, pabeigt savu izklāstu. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas sniedz Eiropas eh, aizsardzību. Tas nozīmē, ja tiks īstenoti viss paliek līdzīgs, mums tiešām šis e-justice būs vajadzīgs. Tas ir nepieciešams, lai vienkāršotu tiesu darbu. Daudz kas jau ir izstrādāts, piemēram, videokonferences tiek organizētas vai elektroniskais paraksts vai attiecīgi tiek sastāstīti Nacionālā testamentu reģistri vai maksāt nespējas reģistri un citi jautājumu loki. 16. jūlijā mēs vēlreiz eh, runā, mēs eh, paraudzīsimies, ko ir lēmusi neformālā padome, ka tur varēs noslēgt uh, dokumentu par e-justice. Tur būs padomas pārstāv klāt, bet arī eh, komisijas vicepriekšsēdētāja un parlamentāro eh, komiteja priekšsēdētāja Juri un Lībe, Lopis Angelis kundze un citi. Un eh, mēs vēlreiz gribam īpaši teikt, ka īčastis, lai tas būtu pieejams visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem visās valodās, lai viņi patiešām varētu ieskatīties, kāda ir tiesu sistēma iespējās, kādas pastāv, lai patiešām varētu izmantot savas tiesības. Tas ir ļoti būtisks solis, un Bēļģija darīs visu iespējamo, lai to patiešām īstenotu, lai tas viss iesakņotos un dzīvotu arī ikdienā, lai to patiešām varētu just. Kas attiec uz mūsu transatlantiskajām attiecībām? Un šai sakarā vēlos teikt, ka tas ir ļoti būtiski. Mēs padomē esam pieņēmuši sarunu vešanas mandātu, vēl sarunas starp Eiropas Savienību un ASV par datu aizsardzību, bet tas, protams, šai sakarā ir ļoti svarīgi, proti šis SWIFT instrumenta jautājums. Tam ļoti liela politiska nozīme, un šeit tiešām vajadzētu nesteigties, padomāt un uh, izstrādāt uh, instrumentu, kas nospraust ļoti augstus mērķus. Un tas, protams, ir instruments, ko būtu interesanti ko par to domā Eiropas parlaments. Kopsavilkumā es vēlos teikt, ka mums patiešām ir ļoti augsts ambīcijas, bet mēs uzskatām, ka mums šeit vajadzētu saglabāt eh, nepārtrauktību. Ir laba komunikācija vienmēr bijusi ar šo komiteju, jo mēs esam pārliecināti, ka mēs sasniegsim progresu, un es gribu jums teikt, ka mēs eh, esam sapratuši Eiropas parlamenta redzētos signālus, ir tīpaši, kas attiecas uz metodēm, uz eh, norunāto ar jums, ar padomu un ar komisiju, un es domāju, ka tā ir piemērotā metode, lai šeit patiešām sasniegtu panākumus Eiropai kopumā, ir tīpaši, kas attiecas uz tību un visu pilsoņu tiesisko aizsardzības. Es nieks paldies jums par uzmanību, un es labprāt atbildēšu jūs jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies par šo prezentāciju. Tiešām izklausījās pēc ļoti ambiciozu plānu, bet esmu pārliecināta, ka kol kolēģiem būs tagad komentāri un jautājumi. Vispirms došu vārdu koordinatoriem, un no tiem pirmais būs Utilkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, ministrs Kungs, ka ieradāties šodien pie mums. Paldies par šo ļoti detalizēto prezentāciju un interesanto prezentāciju par jūsu prezidentūras darba plāniem. Man ir tikai viens jautājums. Un tas saistīts ar iniciatīvu, ko jūsu prezidentūra domā virzīt attiecībā uz Eiropas pierādījumu orderi. Un jautājums ir šāds. Tas nav tik daudz saistīts ar saturu, tātad tas nav tāds satirisks, bet drīzāk tāds procedurāls. Jūs, ministrs Krungs, droši vien jau zinat, ka nesenos mēnešos mums ir bijušas zināmas problēmas uh, attiecībās starp uh, komisiju padomu un parlamentu, īpaši attiecībā uz šādām iniciatīvām, ko uzsākušas virkni dalību valstu. Un tāpēc gribēju jums vaicāt, vai jūsu prezidentūra ir apspriedusi šo jautājumu ar komisiju, vai komisija ir vienisprāts ar jums par šī priekšlikuma ietvaros, vai jūs veidosiet tādu vienotu nostāju kopā ar komisiju par šo priekšlikumu, ko grasaties likt mums priekšā. Es tiešām gribētu redzēt tādu lielāku harmoniju, saskaņotību starp padomu un komisiju it īpaši tad, kad runājam par šādām iniciatīvām, jo tās, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgas, un mums kā parlamentam pilnīgi noteikti e, arī tas šķiet ļoti svarīgi. Tāpat kā Eiropas aizsardzības e, iniciatīva pagājušos mēnešos, tātad mēs ļoti labprāt ar jums sadarbosimies nešaubīgi. Bet tāpat laikā tiešām vēlētos redzēt tādu plašu un ciešu sadarbību starp padomu un komisiju. Un tad jūs varētu likt man priekš, mums priekšā priekšlikumu, kas būtu pieņemams uh, Nu, to gribēju jums vaicāt, ministrs kungs. Paldies. Paldies, saka priekšsēdētāji. Šķiet, varbūt ļausim uzdot divus, trīs jautājumus, un pēc tam došu vārdu ministra kungam. Cik tālu redzu, Klots Murājas nevēlas uzdot jautājumu, bet Kamila Lopes gan. Viņa sociālistu grupu pārstāvēs Karmen, vai tā ir? Jūs vēlaties uzdot jautājumu? sociālistu grupas vārdā. Lūdzu, tad lūdzu jums vārds. Paldies priekšādātāji. Mūs ļoti interesē sīkāka informācija par atsevišķiem jautājumiem, kas joprojām vēl nav atrisināti no Spānijas prezidentūras pārmantotie jautājumi. Un te mūs īpaši, jaut, īpaši mūs interesē attieksme pret sievietēm. Un bērnu izmantošanas jautājums, mazgadīgo jautājums. Es zinu, ka Būsutila kungs arī šo punktu jau uzsvēra, un tāpēc gribētu, lai jūs sniedzat mums vairāk informāciju par šo Eiropas aizsardzības orderu. Mm, jo vardarbība pret sievietēm turpinās, tā ir tāda parādība, kas nav pilnībā skaidri identificēta un noteikta. Eiropā mums nav ne statistikas data, ne citas informācijas, un mēs vēlētos, lai Eiropas dalību valstus straujāk rīkotos šīs problēmas apkarošanā lai varbūt definētu precīzi, ko tad, piemēram, saprot ar vardarbību pret sievietēm. Ir skaidrs, ka tā kā mums šai jautājumā nav direktīvas, nav regulējuma, tad Eiropas aizsardzības orders palstītos uz tādu kā krīzes ārkārtas gadījumu rīcību. Un ja, ja darba pamatā ir šāda veida krīzes situācijas, tad tie būs tādi ārkārtas instrumenti. Un gribēju jums vaicāt, ko Beļģijas prezidentūra domā darīt, lai šo jautājumu risinātu? Un vai tā tiešām ir apsvērusi e, šī savas, savas darbības laika ietveros pabeigt šo jomu, neskatoties to, cik ļoti sarežģīts ir šis jautājums? Un vai prezidentūra domā ka varēs um, savas darbības laikā veikt īpašus centienus, pielikt īpašus pūles, lai šis darba jautājums tiktu iekļauts darba kārtībā. Priekšsēdētājs turpina, varbūt došu ministram vārdu atbildēt uz šiem jautājumiem, tie bija savstarpēji sasaistīti. Tātad Eiropas aizsardzības orders un šis strīds starp komisiju un iepriekšējo prezidentūru, Spānijas prezidentūru. Nu, ministra kungs, varbūt jūs varētu pastāstīt, kā, kāds ir jūsu skatījums uz šo problēmu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, tas ir ļoti būtisks jautājums saistībā ar nepārtrauktību. Bet pirmais punkts attiecās uz šo Eiropas izmeklēšanas orderi, bet arī uz Eiropas pierādījumu orderi. Tur ir diskusija, ko arī ir jāturpina, bet uh, Protams, mēs vēlamies šādu Eiropas kopīgu izmeklēšanu. Mēs vēlamies arī šādu globālu ietvaru. Bet mēs vēlamies, protams, arī standardizētu modeli. Protams, tā ir arī jauna iniciatīva. Iniciatīva, kuru mēs uzsākam. Un mēs esam to uzsākuši, bet mēs ar komisiju esam to arī jau ļoti detalizēti pārunājuši. Komisija arī apstiprināja, ka Tas viss notiek ļoti konstruktīvi, ņemot vērā šīs iniciatīvas, un tagad mēs pieņemam, ka tas īstenībā notiks ļoti harmonizētā veidā, līdzsvaroti, līdzsvaroti starp padomi un komisiju. Protams, ir nepieciešama arī parlamenta piekrišana, un es domāju, ka mums šeit mums vajadzētu kopā to visu pārdomāt. Swift turpretī. Tur ir ļoti īsts laiks, un tur ir ļoti lielas atšķirības. Bet šeit vispirms vajadzētu pārdomāt, kādas iniciatīvas varētu veikt, ņemot vērā šo trīs posmu sistēmu un tieši uz pierādījumu orderi. Mums tur ir ne tieši nepieciešams konsultācijas, kā visu to īstenot saistībā ar izmeklēšanas orderi. No Beļģijas viedokļa eh, mēs, es varu teikt, ka ir ļoti labi kontakti ar komisiju, tur var ļoti labi eh, pārdomāt, kā to no politiskā līmeņa īstenot tehniskajā līmenī. Nepārtrauktība, ko pieminēja arī Lopesas kundze. Tur runa ir par eh, problemātikas padziļināšanu attiecībā uz sieviešu tirniecību, bet kopumā es gribētu teikt, vispārīgi tur ir runa par cilvēku tirniecību un arī par bērniem Tas būs tāds īpašs jautājums, un būs arī jaunas iniciatīvas, tās mēs, protams, vēlamies pie tām strādāt prioritāri. No sākuma mēs vēlamies eh, kopīgu lasījumu ar komisiju un ar šo komiteju. To visu mēs, labprāt, vēlamies īstenot, un es domāju, ka to visu mēs eh, paspēsim izdarīt. Tas, protams, eh, balstās zinastiem, kas jau ir veiktas bet tieši cilvēktiesības apkarošanas jomā mēs to varēsim izdarīt. Es jau arī novadā, e, ievadā norādīju šo problemātiku, īpaši bērnu ļaunprātīga izmantošana arī internetā. Tur ir vesela virkne jaunas iniciatīvas, kas ir uzsāktas, un mēs vēlamies visu kāpināt sasniegt maksimālo, bet arī tur ir jāpadomā par nepārtrauktību. Tas nav nekas jauns mums, bet mēs no Bēļģijas viedokļa raugoties esam īpaši ie ieinteresēti atbalstīt šo iniciatīvu, tā kā mēs to vēlamies esam darījuši un esam pārliecināti, ka tas ir uh, ļoti būtiski. Vēl viens uh, elements šajā nepārtrauktībā ir aizsardzības rīkojums. Tā ir Spānijas iniciatīva, to mēs vienmēr esam atbalstījuši un mēs šeit cenšamies jaunā formā to visu turpināt, tur arī tehniskās detaļas eh, sagatavot, tam visam sniegt juridisku pamatu un eh, strādāt pie lietām, kas ir eh, attiecas uz noziedzības jautājumiem, ir tīpaši šiem jautājumiem. Tieslietu padome to iekļaus darba kārtībā. Pirmā tieslietu padome, kas formā sanāk, ķersies klāt pie šī jautājuma, un es ceru, ka mēs saņemsim dalību valstīm maksimālu atbalstu teksta pielāgotam variantam, kurā būs iestrādāti arī tehniskie aspekti. Es nu, domāju, šajā saistībā mēs varam stiprināt nepārtrauktību un varam sasniegt daudz ko. Ir īpaši ņemot vērā, ka Spānija jau ir izstrādājuši iniciatīvu par Eiropas aizsardzības rīkojumu. Tā ir iniciatīva, kas ir ļoti būtiska, un es domāju, ka mēs formāli to visu jau būsim tik tālu pavirzījuši, ka oktobrī to varēsim pabeigt un uh, nonākt pie kompromisa. Paldies. Then, uh, Paldies, saka priekšsēdētāji. Turpināsim tālāk Renāta Vēbera no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par jūsu prezentāciju, ministra kungs. Izteikšos īsi. Faktiski man ir trīs jautājumi. Viens no tiem saistīts ar to, ko jūs jau teicāt par vispārējo vienošanos starp Eiropas Savienību un ASV attiecībā uz datu aizsardzību. Jūs teicāt, ka vēlaties kaut ko ambiciozāku panākt šai jomā, bet es gribētu pavisam konkrēti, lai jūs pasakāt, ko tad jūs vēlaties sasniegt šai ziņā, ko vēlaties redzēt šai vienošanās tekstā un kā grasaties rīkoties, lai pārliecinātos, ka tas, ko jūs ar šo vienošanos panākat, tiktu piemērots arī attiecībā uz citiem, citiem nolīgumiem, kas noslēgti ar ASV. Otrām kārtām vēlos nedaudz atgriezties pie Eiropas izmeklēšanas ordera. Jo, nu, mana pieredze šai parlamentā liecina, ka ir milzīgas viedokļu atšķirības starp dalību valstīm šai ziņā. Uh, Nu, nelo, neloliedzams ir fakts, ka sadarbība šai jomā nebūtu nenotiek tik vienkārši un gludeni, kā gribētos. Ir ļoti daudz tādas neust, savstarpējas neusticības. Tāda notiek tad, kad tāda kompetenču dalīšana, cīņa par tām. Uh, nevēlas eh, viens dažas dalību valstis dot citām iespēju izmeklēt savā teritorijā kaut kādu veidu noziegums un tam līdzīgi. Un gribēju jums vaicāt, kā grasaties rīkoties šai jomā? ja, vai, ko, ko jūs vēlaties panākt, jo, ja tas ir, jo štaisība izmeklēšanas order, tad ir ļoti daudz potenciāla, un jau vairāk kārt jūs arī pieminējāt, ka uh, varētu būt arī Eiropas prokurora birojas. Un kā tad jūs domājat savas prezidentūras laikā šo uh, jomu skatīt, vai grasties to iekļaut, sav, iekļaut savā darba kārtībā? Jūs turklāt minējāt, un tas arī man noslēguma vārdi, jūs minējāt uh, semināru, ko organizēt par, organizēsiet par Eirojust septembrī. Esmu pati referente pie jautājuma par Eirojustu. Man, diemžēl, jāsaka, ka nevarēšu apmeklēt šo semināru. Es nezinu, kā šī plānošana viss norisinājās, bet faktiski visi jau zina, ka tā ir Strasbūras sesijas nedēļa, un tad parlamenta deputāti tomēr ir Strasbūrā. Mums ir šīs divas mītnes vietas, ne jau, ka mums tas patīk, bet nu, tāda tā realitāte ir. Un rezultātā ir ārkārtīgi grūti ieplānot eh, kādu notikumu un tad lūgt, lai parlamenta deputāti pie, piedalās šajās eh, Strasbūras plenārsēžu nedēļās. Nu, es atvainojos, bet nu, tā tas ir. Šķiet, ka plānošana nebija pietiek, pietiekam laba. Paldies, saka priekšsēdētāji, mums ir ļoti garš runātājs saraksts, un tāpēc gribētu tagad tālākos runātājus uzdot īsus jautājumus. Uh, un eh, došu vārdu vairākiem runātājiem tā, lai varētu dot kopīgu atbildi. Argentīnī kundze un pēc tam būs Tabais kungs. Paldies! Paldies priekšsēdētājs kundze. Vēlreiz es pieskāršos jautājumam, ko uzdeva mana kolēģi no Aldis grupas. Vai es tagad drīkstētu uzdot sekojušo jautājumu? noliegums ar ASV par datu aizsardzību. Ja es pareizi sapratu, tad eh, šeit ir koncepcija, saruna vešanas mandāts, ko komisija ir prezentējusi, un es labprāt gribētu zināt, eh, vai un kad padome šo mandātu pieņems. Varbūt jūs eh, varētu īsumā nosaukt kaut kādu datumu, termiņu, un eh, vai tas būs saistošs instruments. Ir īpaši, ja būs eh, runa par noliegumu par datu aizsardzību, bet ja ir runa tikai par datu aizsardzību starp Eiropas komisiju un ASV un par policijas sadarbību un tiesu sadarbību, un ja dalība valsts tam visam nepiederēs, tad man jāuzdod jautājums, eh, tad jau mēs nokavēsim iespēju, neizmantosim tā. Vai viens jautājums arī par datu aizsardzību, bet pavisam konkrēti par uh, lidojumu pasažieru aizsardzību. Martā šis eh, parlaments pieņēma eh, rezolūciju par pasažieru datu aizsardzību. Bija runa par sarunu vešanas mandātu par visām šādām konvencijām, kas attiecas uz PD reģistru. Ne tikai attiecībā uz ASV, un šim mandātam īstenībā vajadzēja būt eh, jau noliktam uz jūlija vidu. Tas nozīmē, ka jūs, kā Beļģijas prezidentūra, jums ir jārīkojas. Es nezinu, vai jums tas ir darba kārtībā šis jautājums, vai jūs varat kaut ko vairāk par to pateikt. Paldies. Es paldies, saka priekšsādātājs, Tavares kungs tālāk. Un pēc tam dosim vēl vienam runātājam vārdu, un tad ministru kungam atbildēja. Paldies! Nu, daudz jautājumus jau kolēģi uzdeva. Mūs interesē, kāds ir padomas viedoklis šajos jautājumos datu aizsardzības jomā un pasažieru datu reģistra jautājumā? Un kāds tad ir kalendārs rīcībai šīm sarunām? Piekrītu. Piekrītām prioritātēm, ko nosaucāta Beļģijas prezidentūrai. Ir tīpaši attiecībā uz legālo migrāciju Daudziem šai parlamentā ir uzskats, ka tāds represīva politika imigrācijas jomā šobrīd tiek piemērot un ka reizēm šāda veida politika nemaz nav taisnīga un arī nav efektīva. Un tāpēc mums ir vajadzīga tāda efektīva uh, legālās migrācijas politika. Un uh, redzu, ka Bēļģijas prezidentūra grasās to uzskatīt par vienu no prioritātēm, bet tomēr gribētu lūgt jūs pastāstīt nedaudz sīkāk par šo punktu. Bet man ir arī divi pavisam konkrēti jautājumi. Viens par radikalizāciju. Lūk, ir saņemts padomas dokuments. ko zināmā mērā sniegt atbildi uz sabiedrības viedokli, kāds tas parādījās avīzēs un tam līdzīgi. Un tiek runāts par to, ka šī sadgalcijas koncepcija būtu jāizvērš, jāapdara plašāk, jo ir problēmas ar šo koncepciju, ar terminu kā tādu. Ļoti daudz no tiem, kas sev uzskata par radikāļiem, nu būtu nav nekāda ekstrēmisti vai agresīvi. Bet tad kāda veida radikalizācijas uz, uz, uzraudzību mēs runājam, vai padoma grasās pārliecināties, vai jebkāda veida rīcība šai jomā, uzraudzības novērošanas lom, jomā tiks apspriest arī parlamentā, tā lai mums būtu tāds uh, patiešām demokrātisks kontroli pār visiem šiem jautājumiem. Vēl viens jautājums, kur nesat iekļāvuši savu prioritāšu sarakstā, un tas man izbrīna, ir bēgļu pārvietošana. Esam strādājuši pie bēgļu pārvietošanas jau daudz un tikti. Priekšēdētāji pārtrauc runātājies ļoti atvainojos, man šķiet, ka šīs, eh, šis eh, jautājums jau būs saistīts vairāk ar nākamo ministru. Tas nebūs šīs kompetences, jo man nezī, jūs pārtrauc tāpēc, ka ka ir ļoti maz laika mums, un es atvainojos, turpinu priekšsādātāju Klēskungs tālāk. Pirms dodam ministra kungam vārdu atbildēt. Paldies, priekšsādātāji. Ministra kungs, jūs norādījāt uz to, ka Bēļģijas prezidentūra sniegs ieguldījumu Eiropas prokuratūras radīšanā. Un, ja es pareizi sapratu, tad pēc kāda laiciņa notiks diskusijas padomē Un uh, eh, ir jau attiecīgi pasākumi veikti, ir īpaši Eiropas krimināla tiesība jomā. Es labprāt gribētu dzirdēt no jums, uh, kā tas izskatās, kā tas konkrēti darbotos un kāda ir pievienotā vērtība šādai Eiropas prokuratūrai. Jo ir jau tā, ka dalību valstīm ir savas prokuratūras, un eh, drīzāk jau šeit runa par sadarbības uzlabošanu starp dalību valstīm. Un šeit varbūt vajadzētu arī uzdot jautājumu, kā šāda Eiropas prokuratūra sadarbotos ar Nacionālo dalībvalstu uh, eh, prokuratūrām. Paldies un aicināšu jūs ātri atbildēt uz šiem jautājumiem, kas attiec uz jūsu jomu, un tad iesim tālāk. Ik, ik kort, uh... Jā, man īsumā. Uh būtu atbildes šiem jautājumiem, es gribētu norādīt uz veselu virkni elementu. Datu aizsardzības jautājums, protams, ka tā ir būtiska joma. Un uh, mums notiek sarunas par SWIFT, un, protams, mēs runājuši arī par TFTP, un mēs gribējām īpašu Eiropas modeli. Kādas ir sarunas, kas notika un tika noapaļotas pagājušajā nedēļā? Bija arī ļoti apjomīga diskusija par datu aizsardzību. Ir bijušas pārdomas, kā sadarbībā ar ASV Eiropa varētu sasniegt progresu, bet diskusija, kas, eh, ko mēs esam veikuši ar ASV, lai tiešām panāktu datu aizsardzību tādā izpratnē, kādu nosaka Eiropas tradīcija, par to ir jāsaka, ka Tas ir ļoti būtiski. Mums ir pašiem savas metodas, un eh, tās ir jāsaskaņo. Pastāv Eiropas normas, un eh, tām ir jābūt iekļautām nolikumā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Manuprāt, eh, tā ir ļoti skaidra prioritāte no mūsu viedokļa raugoties. Bet, protams, ka mēs vēl neesam to visu pabeiguši. Mums ir jādara viss iespējamo un pašlaik padomē notiek diskusijas par to, kā noslēgt nolīgumu, un mēs ceram, ka gada beigās mēs varēsim pieņemt mandātu un to pabeigt. Un, protams, ir jāsaka, ka tā nav lieta, kur paspēsim pabeigt Beļģijas prezidentūras laikā, mēs tikai varam turpināt to visu sagatavot. Jautājums par Eirojust. Un Eiropas prokuratūru. Jā, es atvainojos, ka tas sakrīt ar uh, to pašu laiku, kurā jūs nevarat ierasties uz pasākumu. Protams, ka tas ir ļoti būtiski, tās ir svarīgas konsultācijas. Runa ir par to, kas noteikti tiks iekļauts dokumentos. Un jūs nedēļ par šiem dokumentiem atkal atkal runāsiet, bet mēs tagad vēl nevaram pateikt, ka mums būtu ļoti skaidrs plāns Eiropas prokuratūrai ja tiek uzsāktas konsultācijas par Eirojust, un ja paraugās, kāda loma šodien jau ir Eirojust, tad ir jāpaskatās, kā šo koordinējušo funkciju varētu arī padziļināt. Es personīgi ļoti atbalstu šādas institūcijas. It īpaši tas ir svarīgi pārobežu noziedzības apkarošanā, No otras puses jāparaugās, ko darīt ar nacionālajām prokuratūrām, dalībās prokuratūrām un kādā veidā mēs eh, varētu radīt eh, kopienas līmeņa prokuratūru. Šeit ir eh, jādiskutē kopā, jāparaugās, kādas iespējas būs nākotnē veidot šādu Eiropas prokuratūru. Es domāju, ka agri vai vēlu šeit varēs teikt, Jā, kaut kas tāds mums ir vajadzīgs. Paraugieties, kāda ir noziedzība, kādas noziedznieku bandas ceļo pāri robežām. Un tas viss ir starptautiski, un šeit parādās kompetenci problēma, lai patiešām rīkotos efektīvi. Mēs eh, nedrīkstam aizkavēt efektīvu darbu. Bet, kā jau es teicu, pat labi notiek pirmā doma apmaiņa Un tas noteikti ir uh, diskusija process, kas ir jāpadziļina. Manuprāt, par uh, sarunu vešanas mandātu mēs jau runājām, es atbildēju. Es ceru, ka esmu atbildējis uz visiem uzdotiem jautājumiem īsumā. Nu, vēl palika punkts par bēgļiem, bet tas ir noteikti ir cita ministrija uh, kompetencija. Paldies, būs vēl pārāk, vairāk jautājumi. Sofijas jums vārds. Paldies, priekšēdētāji, un sirsnīgi sveicu Beļģijas prezidentūru. Es patiešām saku, ka es ļoti daudz ko gaidu no Beļģijas prezidentūras. Iepriekšējā prezidentūra bija Lisabonas līguma zīmē. Trīs punkti jau tika norādīts uz to, ka iepriekšējā prezidentūra protams, eh, jau ir strādājis, es domāju, ka pamatiesība šeit ir ļoti būtisks jautājums. Ir ļoti labi, ja vairāk nodarbotos tieši ar pamatiesībām. Nākamais punkts - pasažieru datu reģistrs. Es pat esmu referēna no 7. septembra Eiropas komisija uh, šeit sniegs priekšlikumu, bet tas ir pēc tā termiņa, kur mēs noteicām, to mēs vēl sanāksmes gaitā pārunāsim. Es gribētu uzdot jautājumu padomē, cik lielā mērā tā ir gatava ar mums sadarboties. Ko mēs esam redzējuši pagaidām, ka mums ir lielākas grūtības ar padomi nekā ar mūsu transatlantiskajiem draugiem. Tādēļ ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs Eiropā runātu vienā balsī un lai mēs kopā runātu vienā balsī ar trešajām valstīm. Ar to es nedomāju tikai Amerikas Savienotā valsts, Austrālija un Kanāda, bet arī citas valstis, kas varētu iestāties konvencijā, piemēram, Sauda Arābija, Ķīna un citas. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu viens Eiropas kopīgs viedoklis. Es domāju, ka būtu labi, ja varētu radīt skaidrību par sarunu vešanas mandātu izstrādi arī dalību valstīm, kā tas izskatās ar divpusējo sarunu vešanu, tīpaši saistībā ar uh, vīzas atvieglojumu programmu. Mēs zinām, ka amerikāņi arī divpusēji vēršas pie dalību valstīm, lai saņemtu datus par pasažieriem. Es gribētu zināt, kā tas, kas situācija aktuālā. Un pēdējais punkts priekšvedētais kundze varbūt drusku tā ne centrās jautājums. Kā izskatās ar noziedzības apkarošanu? Kā tas izskatās, ko jūs tur darāt? Ir īpaši ar krāpniecības apkarošanu. Es zinu, ka Beļģijā daudz kas tiek darīts. Kā tas izskatās ar Beļģijas prezidentu? Labi, tagad Šakolino kungam mazāk kā viena minūte. Jā, ļoti ātrs jautājums. Jo Sofija nedaudz aizrunājās, līdz ar to man jābūt ļoti kodolīgam. Pirms pusgada, jā, un, protams, arī apsveicam Beļģijas prezidentūru, un pirms sešiem mēnešiem sākā darbu Spānijas prezidentūra, kas būtībā stāstīja par dažādiem mērķiem un tematikām, kas tiks skatīts viņu prezidentūras laikā. Ne viss ir izdevies tik labi kā plānots, un tagad, seši mēneši pagājuši, ir Beļģijas prezidentūra, kas būtībā uh, uzstāda tos pašus mērķus. Ministrs pieminēja Eirojust par aizturēto apstākļiem, Eiropas izmeklēšanas orderi un labāko tehnoloģiju, ka varētu izmantot tieslietu jomā. Mans, man ir ļoti vienkārši jautājums, pēc sešiem mēnešiem būs beigusies Beļģijas prezidentūra, un tad kādi ir tie īstie mērķi, kurus jūs reāli varat sasniegt, un kas kāds rezultāts jūs apmierinās, vai Beļģijas valdība būs apmierināta tad, ja šie mērķi, ko jūs minējāt, tiks sasniegti. Paldies, Vikstroms kundze, un tad Dievs Demērkungs. Vikstrom kundze. Paldies, priekšsētājs kundze. Paldies arī ministram par ierašanos un par sniegto informāciju. Man ir divi jautājumi, kas jau tik minēti, bet ko es neesmu pilnībā izpratis runājot par ļoti labo Spānijas iniciatīvu, par Eiropas aizsardzības orderi, kas ir izgājis cauri daudzām pārmaiņām un tagad ir saukts par aizsardzības orderi. Visi piekrītam, ka ir jāaizsargā noziegumos cietušie. Ja es nedomāju, ka vispār kāds saprātīgs cilvēks par to varētu iebilst, bet es Esmu pamanījis, ka jūs izmantojat jaunus formulējumus tehnisko apsvērumu dēļ, un to jau teica komisāra Redinga. Proti, ka nav nekāda jautājuma par to, ka būtu kāda iespēja, ka mēs nevaram vienoties, vienkārši ir dažādi tehniski uzskati par šo tēmu. Un tad es jautāšu Beļģijas prezidentūrai, kādas, jūsuprāt, ir pareizais tiesiskais pamats šīm lietām. Un otrs jautājums par Eiropas prokuroriem. Mēs jau dzirdējām no Zviedrijas prezidentūras, tā neko tur nedarīja, tad tur Spānijas prezidentūra teica ļoti maz šajā ziņā, un tagad ir Beļģijas prezidentūra, arī jūs neko daudz nesat par to teicis, un ir 27 dalībvalstis, kas vēlas, lai šis darbs nu, tiktu veikts veiksmīgi. Bet kādus praktiskus pasākumus var pieņemt Beļģijas prezidentūra, lai veicinātu Eiropas prokuratūras izveidošanu. Un, protams, ir šis seminārs. Brigai varbūt var iekļaut arī šo jautājumu. Paldies, tagad Vikstrams kundze. Interesanti athārā, Hunīnu. Paldies. Bija ļoti interesanti dzirdēt par to, kā jūs gatavojaties risināt šīs problēmas un saņemt piekrišanu no padomus un parlamentu runājot par organizētās noziedzības apkarošanu un sadarbību starp dalību valstīm un Eirojustu un Eiropolu stiprināšanu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs visi vienādi raugātos, raucītos uz šīm problēmām, kas pastāv starp dalību valstīm. Vienlaicīgi ir ļoti svarīgi atcerēties, ka juridiskās sistēmas dažādās dalību valstīs ir ļoti atšķirīgas Spānijas un Zviedrijas prezidentūru laikā, īpaši Jure komitejā, kur arī es piedalos, mēs runājam par to, cik svarīgi ir veikt kopīgas apmācības iniciatīvas prokuroriem un pat visā juridiskajai sistēmai dalībvalstīs, lai mēģinātu panākt tādu uzticamības līmeni, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu izveidot tādu apjomu sadarbību, par kādu mēs šeit runājam. Vai Beļģijas prezidentūra ir kāds aizraujošs piedāvājums, lai uzlabotu sadarbību starp dalībvalstu juridiskajām sistēmām? Jo pats galvenais, manuprāt, ir uzticība, un šobrīd šis uzticības līmenis nav pietiekami augsts. Eiropas institūcijas savā starpā viena otrai diezko neusticās, un tāda pati situācija ir novērojama arī starp juridiskajām sistēmām dalībvalstīs. Tāpat ātrs jautājums par neformālo padomu sanāksmi, kas būs nākam nedēļa ceturtdien, ja es pareizi sapratu, bet vai arī tas ir šonadēļ ceturtdien, kā tur īsti ir? Es, kā neesmu pārāk ilgi strādāju šeit parlamentā, bet es saprotu pareizi, tā ir neformālā sanāksme. Un tieši neformālajās sanāksmēs tiek pieņemti daži no galvenajiem lēmumiem. Tādēļ es vēlējos dzirdēt, ko jūs par ko jūs runāsiet nākamajā neformālajā sanāksmē. Kā vienkārši pilsoņu pārstāvi mēs nu, vēlētos dzirdēt par to, kādas tēmas šajā sanāksmē tiks apspriestas. Paldies! Tagad vēl divi nelieli jautājumi, un tad dosim ministram iespēju atbildēt. Anģelīli kundze un pēc tam Ribāver kungs. Paldies, ministrs! Man bija liels prieks redzēt, ka jūs minējāt atsausu uz direktīvas projektu par pret uh, mazgadīgo seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfijas internetā apkarošanu. Bet, uh, ja neiebilst, es vēlētos saņemt papildus informāciju par laika grafiku un arī saturu šai direktīvai, lai mēs varētu noskaidrot, vai šis priekšlikums tiks skatīts Beļģijas pre prezidentūras laikā un vai tā būs prioritāte. Ņemot vērā, ka šis priekšlikums ir ļoti daudz apspriests un tautas partija jau ir sarīkojusi noklausīšanos Eiropas parlamentā. Septembra beigās notiks Libe komitejas organizēta noklausīšanās, un varbūt jūs varat sniegt detalizētāku informāciju šajā jomā. Paldies, Edita Bauere, un tad nākamais runātājs, kurš patiešām būs pēdējais. Paldies, ministra kungs! Paldies jums par tādu ļoti atklātu un aktīvu pieeju savai prezidentūrai skatot jautājumu par jauno direktīvu, kas uh, runā par cilvēku tirniecības apkarošanu. Un šī sakarā man ir divi jautājumi. runājot par projektu, kas tiks skatīts komitejā rīt. Mēs gājām tālāk divos aspektos, nekā to darīja komisija. Pirmkārt par Eiropas koordinātoru, jo mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu visaptaroša politika un ir nepieciešams koordinēt nacionālos koordinātors. Otrs jautājums par sankcijām. Mēs piedāvājam kā sankciju veidu konfiscēt un iesaulēt aktīvus, lai šī vide būtu tāda atturošāka. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem diviem jautājumiem? Otrs jautājums starp prioritātēm, ko jūs esat nospraudis, vai to starp ir at, kaut kas saistībā ar pagaidu uzturēšanās atļauju. Tas arī saistīts, protams, ar cilvēku tirzniecības jautājumiem, jo tas ir cieši saistīts ar cietušo aizsardzības jautājumiem. Paldies, Vidalgo lūdzu, un tad tiešām ministra kungam būs iespēja atbildēt. Paldies, priekšsātājs kundze. Un sveicienu ministru kungam, es domāju, viņš tos ir pelnījis. Jo runājot par sieviešu aizsardzību vai Eiropas aizsardzības orderī, jūs izvairījāties no atbildes tā, kā politiķiem, kas pārstāv demokrātisku valsts, pieklājās. Jūs runājat par organizēto noziedzību un tā, bet mēs jau zinām, kāda ir vārda pret sievietēm. Tas nav saistīts ar organizēto noziedzību, bet no otras puses tas ir saistīts, bet nevienmēr. Jūs atcaucāties uz Redingas kundzi, jā, mēs visu zinām par to, ko Redinga kundze dara šajā jomā. Redinga kundzei nav nekādu problēmu ceļot pa visu Eiropu, bet ir sievietes, kurām ir ļoti grūti pārvietoties Eiropā, jo viņi saņem draudus no saviem vīriem un līdz ar to tiek ierobežota viņu pārvietošanās brīvību. Viņas to, tiesības nevar izmantot tik lielā jomā kā citi Eiropieši, to starp Redingas kundze. Tādēļ es vēlos jūs aicināt ļoti nopietni attiekties par šo problēmu, vai nu jūs to dariet, vai arī jūs iztul, izturaties diezgan eh, nedroši. Es vēlētos, lai jūs runātu par šo jautājumu padomē, uzņemieties šo atbildību aizsargāt Eiropas sievietes un nevajag šeit runāt tik daudz par organizēto noziedzību. Paldies! Un tagad dosim iespēju ministram atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Thank you. Uh, er zijn zeer veel vragen. Paldies. Tik uzdot daudz jautājumu. Diemžēl nebūs iespēja uz tiem atbildēt detalizēti. Bet es domāju, ka mums nevajadzētu iekrist un uh, uz tādām vienkāršotām domām. Protams, mēs vēlamies Eiropas uh, aizsardzības orderi tādā veidā, kādā darbetā uzsāka Beļģijas prezidentūra. Mēs to visu gribam turpināt, mēs vēlamies to pabeigt, mēs gribam darīt uh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai sasniegtu progresu lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm. Tas ir viens aspekts, bet, protams, ir arī citi. Šeit es domāju par cilvēku tirzniecību. Mums jādara viss, lai aizsargātu pret sievietes pret vardarbību. Gribu atbildēt jautājumu, kas man tika uzdots. Cik augsti ir jūsu mērķi? Protams, es gribētu šeit teikt, ka seši mēneši eh, padomas prezidentūra, arī ņemot vērā īpašo Beļģijas situāciju, kādu jūs jau zināt un pazīstat, mēs gribam darīt mūsu spēkos eh, esošo, Mēs strādāsim pa visiem 200%, bet mēs zinām, protams, ir jābūt drusku piezemētiem, jo tā ir rotējoša sistēma, ko nosaka arī jaunais līkums, un uh, noteikti lietas ir tāda, ka tās vienkārši ir jāpielāgo. Mums ir jāsaglabā nepārtrauktība, radot jaunas sadarbības, tās viss ir jāorganizē ja man jautā, kāda ir mūsu mērķi, cik tie ir augsti, tad man jāsaka, ka mēs Beļģijā un Eiropā vēlamies lietas uzlabot, lai Eiropa varētu labāk darboties dažādās jomās. Ir vesela virkne aspektu, ko jau nosaucu, kas ir svarīgi, bet es domāju, ka mums vajadzētu izdoties atrast metodes, lai sasniegtu labāks rezultāts, bet kā jau es teicu, uh, ir jāpaliek arī drusku piezemētiem. Mm, es gribētu, protams, pateikt, ka Beļģijai izdosies to un to pabeigt, bet tā tas nedarbojas. Mums ir jāatrod laba metodika. Tik uzdots jautājums par pamatiesībām, un man teica, ka es par to nekā nesot teicis. Manuprāt, sākumā es īstenībā jau norādīju uz to, ka šeit runa ir par Eiropas Savienības iestāšanos eh, Eiropas cilvēktiesību hartā, un tad es eh, atsaucos uz Letā of Rights, tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāgūst labāka aizsardzība. Tas ļoti konkrēts iniciatīvas, kas tiek gatavotas, kas ir saistītas ar Eiropas iedzīvot Eiropas pilsoņu pamatiesībām. Tik uzdots ir jautājums par lidojumu pasažieru datiem. Manuprāt, mums šeit ir jānogaida septembrī. Būs uh, komisijas iniciatīva. Es nezinu, kādēļ jūs teicāt, ka šeit ir problēmas ar padomi. Varbūt man nav pārāk ilgstoša pieredze, bet eh, man ir veidojusies tāda pieredze, ka padome ļoti citīgi mēģina sasniegt konkrētus mēķus, ir tīpaši SWIFT jautājumā. Padome pierādījusi, ka tā ir spējīga sadarboties, un, manuprāt, tas viss noticis ļoti pareizi un korekti. Un arī daudz jautājumi par uh, identitātes kontroli. Tie ir punkti, par kur runās mana kolēģe. Tā ir viņas prioritāte pa parūpēties par to, lai tas tiktu īstenots. Tālāk par aizsardzības orderi, kā tas tiks pielāgots. Šeit es gribētu norādīt uz uh, pamat diskusiju, kas ir notikusi par šo jautājumu. Upuriem ir jāsaņem aizsardzība arī tajā valstī, kurā viņi dzīvo. Šeit pastāv dažādas tiesiskās sistēmas, dažādi juridiskie pamati, bet, protams, mums ir jāatšķir kriminālu tiesisko pieeju un civiltiesisko pieeju. Un šeit, protams, mums ir vajadzīgs arī atšķirīgas metodikas, un tam ir arī atšķirīgas sekas. Manuprāt, diskusija šeit ir ļoti skaidra. Ir juridiskais pamats, un padomas ietveros mēs vēlamies īsā laikā sasniegt progresu par cietušu aizsardzību, tālāk par eh, Eiropas prokuratūru. Tur man uzdev jautājumu par konkrētiem pasākumiem. Es gribētu atkārtot, ka mēs to Eirojus seminārā visu izdiskutēsim, un tad šonadēļ neformālajā padomē mēs ne tikai vēlamies nodibināt šādu Eiropas prokuratūru, bet mēs vēlamies vispār radīt sadarbības jaunu formu kopienas instrumentā. Eirojust ir ļoti būtisks solis. Un visu prokuroru sadarbība ir nākamais solis, lai uzlabotu dalību valstu iestāžu darbību. Un nākamais solis ir viedokļu apmaiņa par federālu prokuratūru. Es to atbalstu, un es domāju, ka agri vai vēlu tas arī notiks, bet nav konkrētas iniciatīvas, un līdz gada beigām tāda arī netiks sagatavota. Bet es domāju, kā tie, kuri domā par efektīvām metodēm, kā cīnīties pret eh, organizēto noziedzību, viņi par šo jautājumu domās. Tālāk par nepiemgadīgo izmantošanu internetā. Es teicu arī, ka cilvēku tirniecība ir uh, būtisks jautājums un bērnu ļaunprātīga izmantošana internetā. Ir vesela virkni iniciatīvu šajā jomā. Mums vajadzētu padomāt, kādā veidā mēs varam harmonizēt šīs iniciatīvas, lai cīnītos pret um, ļaunprātīgu um, izmantošanu internetā. Kā mēs varam krimināli sodīt pieaugušos, kuri ļaunprātīgi izmanto bērnus internetā, kā mēs varam nobloķēt attiecīgās mājaslapas un kā mēs varam efektīvi rīkoties. Protams, ka situācija ir ļoti kritiska, to mēs katru dienu redzam arī Eiropas līmenī. Mums šeit vajadzētu radīt eh, atbalstu punktus, kas cīnītos pret eh, noziedzību internetā un kā aizsargāt cietušos, jo tie visbiežāk ir eh, mazgatīgie bērni, un tur ir jākonkretizē, jāharmonizē konkrēti pasākumi. Es domāju, priekšētātājs kundze, ka es eh, attiecībā uz eh, daudziem punktiem sniedzu atbildes. Manuprāt, eh, daudzi aspekti tika arī pieminēti un vēlreiz atkārtot, ja es kaut ko aizmirstu, tad lūdzu pajautājiet man vēlreiz, bet es ceru, ka pēc kāda laiciņa būs iespēja piedalīties konkrētā diskusijā. Paldies! Es pārliecinātu, ka mēs arī kādreiz nākotnē varēsim pārunāt daudz cits jautājums, un tagad es vēlos sveikt ministres kundzi, un mēs runāsim par iekšlietu aspektiem Beļ Beļģijas prezidentūrā un par prioritātēm šajā jomā. Paldies vēlreiz ministra kungam! No, I, uh... I would like to welcome Madam Minister uh, Annemie Torta. Jā, sveiki, ministras kundze. Annemija Tērtlbūma ir ieradusies. Un turpināsim tālāk runāt par Beļģijas prezidentūras prioritātēm. Tātad runāsim tagad par drošības jautājumu. Iepriekšējā diskusija arī bija tāda dedzīga un uh, Eh, apspriežam jautājumu tagad šī iekšējās drošības jautājuma. Lūdzu, jums vārds, jūs varat nākt klajā ar saviem ievedvārdiem, un tad pēc tam mums būs jautājumu un atbilžu laiks. Paldies, saka ministrs Konze, labu pēcpusdienu visiem. Īsumā es vēlētos eh, runāt par programmu un par prioritātēm, kas ir mūsu prezidentūrai iekšlietu jomā. Runāšu cik vien iespējams īsi, lai mums patiešām paliek pietiekami daudz laika diskusijai ar jums šeit parlamentā. Bet, protams, ka man no sākuma ir jāsāk ar jauno Lisabonas līgumu. Mēs arī zinām, ka padome un parlaments tagad ir, var runāt vienā aca augstumā. Un uh, es gribētu teikt, ka to patiešām var uh, salīdzināt ar kongresu ASV, jo tur patiešām ir tā, ka visi var runāt no vienādām pozīcijām. Es domāju, ka Eiropas parlaments ir ļoti būtiski. Un, manuprāt, ka mēs kopā padome, prez, padome komisija un parlaments, mums ir jāpaskatās, kāda prioritāte mums ir iekšlietu jomā. Jūs noteikti zināt, ka Beļģija vienmēr ir bijusi ļoti pro-eiropiska valsts. Beļģijai vienmēr ir bijusi būtiska loma, un to mēs, protams, īpaši uzsvērsim Bēļģijas prezidentūras laikā, bet, protams, mēs vēlamies arī Eiropas parlamentam atstāt tam pienākošos lomu, ko nosaka īpaši Lisabonas līgums. Ir runa par eh, ļoti specifisku jautājumu konkretizāciju, kas attiecas uz drošību. Iepriekšējā Spānijas prezidentūra uzsāka darbu pie drošības plāna 2030 Tur bija runa par noziedzību, pret apkarošanu Eiropas līmenī. Tas ir jādara. Spānijas prezidentūra to visu uzsāka, un es nākamajos sešos mēnešos pie tā strādāšu konkrēti. Nepietiek jau ar to, ka kāds pasaka, mums ir drošības politika visai Eiropai, bet mums ir vajadzīgas attiecīgās metodas. Tāpēc, ka vai īstenībā. Uh, šeit norādīja uz kontūrām, uz konkrētu, kāda ir iekšējā drošības stratēģija, un mēs turpināsim darbu pie metožu izstrādes. Mēs ļoti konkrēti apkoposim aktuālo situāciju, mēs apkoposim un analizēsim ļoti konkrētu informāciju, un tad ar to apmainīsimies, lai mēs sa saņemtu ļoti labu pārskatu par to, kāda ir situācija noziedzība Eiropā. Kad mums šī konkrētā aina būs, tad mēs varēsim noteikt prioritātes. Jo mēs zinām, ka drošības jomā ir jāpieņem būtiski lēmumi. Un apkopot informāciju mēs varēsim noteikt prioritātes drošības jomā Eiropā. Nākamajos sešos mēnešos noteikti būs ļoti svarīgs harmonijas projekts. Mēs sadarbosimies ar komisiju, bet kāda beigās mēs varēsim uh, savilgt galus kopā veidot bilanci par šo uh, harmoniju, harmonizāciju. Un iekšējās drošības komiteja varēs ļoti labi izteikt ieteikumus par drošības uh, politiku, lai mēs tiešām panāktu ļoti konkrētu drošības politiku. Mēs gribam arī konkrētu darbu uzsākt. Un ja mums izdosies 2010. gadā beigās noslēgt uh, līgumu par metodi, par to, kāds būs šis drošības plāns, tad mēs varam teikt, ka uz 2014. gadu mums būs patiešām jau īsta drošības stratēģija ar atbilstošām prioritātēm Eiropā. Un tas patiešām ir jauns solis, tiek būvēts jauns tilts, mēs vēlamies drošības politiku, sadarbspēju, jāskatās, kāda ir konkrēta informācija, kāda mums ir Kopā ar visam 27 dalību valstīm mums ir jānosaka eh, prioritātes, lai patiešām būtu Eiropas drošības politika. Šo globālo vispārīgo pieeju, šo integratīvo, integrālo pieeju mēs vēlamies īstenot. Tas ir mētiecīgs Eiropas pasākums jo mēs eh, arvien vairāk konstatējam, ka daudzas parādības ir pārobežu parādības. Mēs zinām, ka noziedzība neapstājas pie robežām. Mēs zinām, ka ir nepieciešama Eiropas pieeja. Šeit ir divi konkrēti Eiropas pieeja, piemēri. Pirmkārt, eh, ieroču izmantošana, nelegāla izmantošana Eiropā, šādu smago ieroču izmantošana. Tas ar vienu ne jau lai karotu, bet eh, tieši noziedzības ietvaros, lai uzbruktu, plānot uzbrukumus Un tas ir arī iemesls, kādēļ februāra beigās padomi lūdza izstrādāt dokumentu, kā izskatās situācija ar šaujamieročiem Eiropā. Un mēs zinām, ka Eiropā ziņojums ir, un pamatoties uz to, eh, var teikt, ka pastāv informācijas deficīts. Turklāt tiek veikts pārāk maz kontroli par veidu, kādā veidā šie ieroči tiek eh, pārdoti Eiropā, kā viņi nonāk tālāk, un mūsu prezidentūras laikā pamatojoties uz šo Eiropālu ziņojumu, mēs ļoti konkrēti izstrādāsim politiskos ieteikumus un padomāsim, vai mums ir nepieciešama jauna direktīva, lai efektīvi pielāgot mūsu likumdošanu, vai mums ir nepieciešams vēl vairāk informācijas, lai ļoti efektīvi strādātu pie šo smago ieroču skaita samazināšanās Eiropā. Otrā parādība, kas, manuprāt, ir svarīga, ir uh, nosiesnieku bandas, kas blandās pa Eiropu. Jūs ja zināt, ka visur ir iespējams braukt pāri gājas šosejām, ir personu pārvietošanās brīvība, un uh, tas rada cilvēkos lielu nedrošības sajūtu šeit ir jāapmainās arvien vairāk ar informāciju, bet pirmkārt ir jāpārdomā, kā mēs Eiropas līmenī varētu efektīvi pret to cīnīties. To visu varētu panākt ar uzlabot dialogu, ar pieredzes apmaiņu atsevišķās dalībvalstīs. Tā ir tā otrā parādība. Arī šeit mēs ļoti konkrēti mūsu prezidentūras laikā varēsim sasniegt cerams progresu. Treškārt, iekšēja Eiropas drošības stratēģija ar uh, divām šiem būtiskajiem aspektiem uh, - smagi ieroči un uh, noziedznieku bandas. Es domāju, ka šeit ir jāapmanās ar informāciju, lai dalību valstis kopīgi varētu rūpēties par to, lai noteiktas parādības tiktu aizkavētas jau savlaicīgi. Preventīva rīcība ir būtiska. Es šeit gribētu nosaukt konkrētu piemēru. kā preventīvi cīnīties pret vardarbību un ekstrēmismu. Tur, protams, ir vesela virkne pasākumu. Un šeit mums eh, konkrēti vajadzēs paraudzīties, kas ir nepieciešams. Pastāv ļoti lielas radikalizācijas tendences atsevišķās valstīs. Apmanoties ar informāciju, tās ir jākonstatē un iespējams tas varētu preventīvi atstāt ietekmi uz citām valstīm. Šeit uh, ir jārīkojas uz vietas konkrēti sabiedrībā un jau iepriekš jācīnās pret radikalizācijas tendencēm. Bēļģija kopā ar citām dalību valstīm ir pārdomājusi, kā izstrādāt rokas grāmatu, ko varētu izmantot policisti, kas strādā uz vietas kas informētu policistus, kā rīkoties. Mums ir jāpa, jā, jāpaliek piesardzīgiem un uzmanīgiem, lai cienītos pret teroru. Ir īpaši, ja paraugāmies, kas notika pagājušo nedēļu Norvēģijā, tad mēs uzreiz redzam, cik svarīgs ir šis jautājums. Priekšēdētais kundze, divi konkrēti dokumenti, par ko gribu runāt, kas būs svarīgi mūsu prezidentūras laikā. Pirmais ir uh, dokuments, kurā dalība valstīm būs jāizdara nepieciešamie centieni, un komisija un padome 5. un 6. oktobrī iesniegs konkrētu laika grafiku, lai izstrādātu atbilstošu budžeta plānu. Un mēs gribam zināt, kā šeit attiecīgā komiteja, kas tad strādās. Es jau runāju arī par noziedznieku bandām, ja runa par šaujam ieročiem, par iekšējām drošības stratēģijām, tādā gadījumā uh, būtu labi, ja mēs tiešām apkopot ļoti labus datus un ar šiem datiem apmainītos. SIS 2 ir ļoti būtiska sistēma. Schengens informācijas sistēma 2, tā ir jābūt tajā laikā, kas ir paredzēts. Un tas noteikti būs būtisks darba kārtības punkts padomē oktobrī. Vēl viens punkts ir IT aģentūras Bēģi uzskata to par ļoti būtisku, tur ir runa par attiecīgu datu apmaiņu. IT aģentūra noteikti būs. Jautājums tāds, kurā valstī būs tās sēdeklis. Ja būs regula, es ceru, ka mēs to visu varēsim pabeigt Bēļģijas prezidentūras laikā. Priekšēdētais kundze, es runāju ļoti īsi, es īstenībā negribēju uh, jums te stāstīt kaut ko par 500 dažādiem dokumentiem. Es tiešām gribēju runāt par prioritātēm un uh, nodrošināt nepārtrauktību darbā, ko uzsāk Spānijas prezidentūra. Iekšējā drošības politika ļoti svarīga, ja mēs riekamies pro-eiropieski, un Beļģija tā dara, tad uh, ir jāparūpējas par to, lai Eiropas iekšienē radītu drošības sajūtu un varētu apmainīties ar datiem. Tās ir prioritātes nākamajiem gadiem. Tur būs nepieciešams izstrādāt metodas, jāizvirs augsta mērķi, lai mēs patiešām 2014. gadā būtu sasnieguši patiesu Eiropas iekšējās drošības politiku ar attiecīgām prioritātām 27 valstīm, jo tikai tā mēs varēsim parūpēties par to, ka mēs patiešām strādājam kopā ar parlaments padomu komisiju un varam veidot vienu Eiropas drošības politiku un drošu Eiropu. Paldies, ministrs kundzei saka priekšādātāji. Nu, un tagad, protams, jūs jau atbildējat par virkni jautājumu, kas tika uzdot iepriekš, piemēram, par radikalizāciju. Es gribēju vispirms lūgt koordinātoriem. Uh, izteikties, un tad uh, gribu lūgt arī izteikties visus pietiekami īsi, lai ministrs kundzei būtu laiks vēl atbildēt uz šiem jautājumiem. Un tad arī pēc koordinātāriem arī citiem deputātiem tiks dots vārds. Vispirms būs Sutilkungs, un tad, kā jau jūs zinat, attiecīgi tālākā secībā visi uzdos jautājumus. Paldies, ministrs kundze, saka mūsu tulkungs, es esmu Saimons Busutils, pārstāvu tautas partiju šeit. Viens vārds par Kosī, par šo pastāvīgo komiteju iekšējās drošības jautājumos. Jūs to pieminējāt virkni gadījumu. Viena no problēmām, ko es saskatu šajā jautājumā, kaut gan esmu ārkārtīgi interesēta šīs komitejas darbā, viena no problēmām, tātad, ko saskatu, ir tas, ka šķiet, ka šīs komitejas darbs netiek pakļauts nekādu veidu parlamentārai uzraudzībai, kontrolē, un te es gribētu tādu, nu, zvanīt trauksnes zvanu, jo šī komiteja, mūsu komiteja ir centusies eh, runāt ar, vi, ar, šiem, ar šo struktūru, un mēs uzskatām šo jautājumu par kārīgi svarīgu. Tas ir mūsu komitejas kompetencija, bet šāda veida sadarbības kontrola šobrīd nav. Varbūt jūs varētu mazliet pakomentēt šo jautājumu. Tālāk divi jautājumi. Pirmām kārtām personu datu apstrāde. Frontex aģentūra ir eh, saņem, saņems atvērto mandātu, un viens no jautājumiem, kas saistīts ar datu apstrādi, ir tieši konkrēti šīs aģentūras darbs. Neskatoties uz sākotnējo interesi, tomēr šāda veida pilnvaras aģentūrai nav piešķirta. Un es zinu, ka šobrīd šis jautājums tiek apsvērts un apspriests padomē. Un gribēju vaicāt, kā tad ir jūsu, eh, kā prezentūras viedoklis. Un visbeidzot, par Eiropas Savienības terorismu finansējumu izsekošanas programmu un par tādas iespējamo izveidi Eiropā. Attiecoties uz, runājot par SWIFT, bija viena no problēma bija tāda, ka ka šāda veida terorista finansējuma izsakošanas programma būtu vajadzīga. Ko grasās darīt Bēļģijas prezidentūra, lai pārliecinātos, uh, ka šāda veida programma pēc iespējas ātrāk tiek arī izveidota. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Ledfords kundze, šķiet arī viņa varēs uzdot jautājumu Alde grupas vārdā, vai ne tā? Paldies, priekšsādātāji. Jā, Renātē Vēberē bija jādodas prom, tāpēc viņa lūdz man uzstāties grupas vārdā. Paldies ministrs kundzei. Tiešām uzmundrinoši dzirdēt kādas ir šīs Beļģijas prioritātes, īpaši cīņā pret organizētu noziedzību, starptautiskajām bandām. Un tajās klausoties rodas iespējas, ka pastāv ļoti būtiski drošības apdraudējumi Eiropai un ka tiem šobrīd nav bijis piešķirt veltīt pietiekam liela uzmanība pēdējos desmit gadus, respektīvi terorisms. Es turklāt priecājos, par jūsu vārdiem, ko runājāt par nelegālo ieroču tirzniecību, jo tas, protams, ir cieši saistīts ar starptautisko noziedzību. Bet par iekšējās drošības stratēģiju runājot, pirmām kārtām gribu teikt, ka piekrītu Busutila kungam un vēlos zināt vairāk par to, kā nodrošināt pār, kontroli pār kosi komiteju. Bet otrām kārtām Gribēju vaicāt, vai jums ir arī nodoms cīnīties pret radikalizāciju? Un vai šajā saistībā es varētu jūs lūgt tomēr neizmantot šādu vārdu attiekties, jo tas vien, ka kāds ir radikāls pats par sevi vēl nenozīmē neko sliktu, tas nenozīmē, ka tas ir terorismu potenciāls vai kaut kas tam līdz. Pat fundamentālisms kā vārds var arī iekļaut sevī pilnīgi kaut ko pilnīgi citu un nebūt sevī, nu ne, neietver uzreiz noziedzību. Nu, un tāpēc man nepatīk šī vārda izmantošana. Es domāju, ka arī padome pagājušos mēnešos var, ir strādājis pie tā, par to runājis, ir, not, ir tic, notikusi informācijas apmaiņa par tās augtiem identificētajiem radikāļiem visādos aspektos. Nu, tad iznāk, ka faktiski te mēs varam ietvert arī jebkāda veida protestētājus un demonstrantus un vēl nesko. Nu, man liekas, ka tas ir tāds ļoti bīstams, eh, ļoti bīstams jautājums. Tas nav tik vienkārši, ka nevaram šo vārdu vienkārši uzreiz lietot un tad uzskatīt automāts, ka tas jau saistīts ar terorismu. Un pēdējais, ko gribēju vaicāt, ir lūgums Beļģijas prezidentūrai varbūt sākt gatavoties Eiropas aresta orderu pārskatīšanai. Uh, jo mums ir daudz labāk un striktāk vajadzētu pārvaldīt šo sistēmu, tīpaši tajās brīžos, kad arest orders tiks iekļauts SIS sistēmā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā ir kāds šeit, kas uzstātos, šķiet, ka nē. Ja ne, tad tālāk Argentīnī kundze. Dank, priekš... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu atbalstīt manas kolēģis Latvārdas aicinājumu kā fundamentālisms, protams, visam kaut kas cits nekā apdraudējums. Un ka šis vārds, šis formulējums ir ļoti būtisks, tādēļ es atbalstu pilnībā to, ko tikko teica kolēģi Latvārda. Jūs teicāt, ka jūs gribat uh, apkarot organizēto noziedzību Un eh, es uzreiz šeit iedomājos eh, narkotiku jautājumu. Es gribētu jautāt, un tiešām eh, šīs smagās narkotikas, opiātus. Es gribētu labprāt uzzināt, vai jūs noziedzības apkarošanas ietvaros vēlaties strādāt arī pie šī jautājuma, jo tam vienmēr ir uh, divas puses. katram ir tāda sajūta, ka ja mēs pret to pietiekam aktīvi cīnīties, tad tas uh, jau atrašanāsies pats no sevis, bet tā nenotiek. No otras puses var palūkoties to savādāk, proti no sabiedrības perspektīvas raudzieties uz narkotiku jautājumu. Ja runa par pārobežu organizēto noziedzību, es gribētu jums jautāt, kāda ir jūsu attieksme tiepaši jautājumā pret narkotiku apkarošanu? Nākamais specifiskais jautājums attiecas uz IT aģentūru. Jūs teicāt, ka nākamajos sešos mēnešos tiks pieņemts lēmums. Francija un Igaunija šeit uh, ir signalizējušas par konkrētām problēmām. Jūs varbūt tagad varētu pateikt, kāda izskatās situācija, cik tālu tas viss ir aizgājis. Jā, paldies. Nākamais runātājs - Tavares kungs. Arī es gribēju runāt par radikalizāciju. Tik daudz jau šķiet šeit ir uzdevu šo jautājumu, ka man liekas, varbūt pat nevajadzēs vairs atkārtoties. Bet, nu, man šis jautājums uh, liekas tikpat nozīmīgs, cik sārā Ludforda. Viņa to ļoti labi noformulēja. Protams, mēs itin labi saprotam, ko, kas tiek domāts ar radikalizāciju. Respektīvi, ka mēs vēlamies nonākt pie terorismu pašām saknēm, cāloņiem. Un, protams, ka nodomi jau šeit ir tie labākie. Bet es tikai gribētu vēl arī teikt, ka terorismu cēloņi, pret cēloņi ir jāapkaro eh, arī ideju formā, un nedomāju, ka padoma ir bijusi gana aktīvi no, no pašiem sākumiem, ja šajā jomā dokuments, kas nācis klajā, ir pārāk plašs, tas ir pārāk vispārīgs, tur ir runās par visādu veidu radikāļiem, gan vardarbīgiem, gan nevardarbīgiem. Uh, Un eh, tas tiešām ir pārāk neskaidrs šis formulējums. Mums parlamentā tas nepatīk. Un Eiropas sabiedrības viedoklis jau ir ticis izpausts par to, kā šis dokuments varētu darboties, un tas nav īpaši bijis pozitīvs. Un man šķiet, ka padoma vēlas it kā darīt kaut ko labu, tā Un, ja, ja tā tiešām vēla, vēlas šo procesu padarīt par veiksmīgu, tad vajadzētu izmantot parlamentu, jo mēs taču šeit pārstāvam pilsonisko sabiedrību, un tad ar šādu veidu kontroli, ar pārskatāmām metodēm mēs varētu arī pie kaut kā nonākt. Un nonākt arī pie rezultātiem. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Šobrīd tas notiek viss tā ļoti slepeni, it kā paslapus, aizslēgtām durvīm, un tas, manuprāt, nav pieļaujami. Nu, tātad, vai jūs varētu precizēt mazliet šo jautājumu? Ko tad īsti, kas īsti notiks ar šo radikalizāciju un kas būs ar šo antiradikalizācijas politiku? Paldies, saka priekšādātāji. Klasa kungs. Tagad uzdos jautājumu, pēc tam došu vārdu ministrei iespēju, at, un, lai tā atbild uz jautājumiem. Paldies, priekšādātāji. Paldies, priekšādātāji, ministrs kundze. Jūs runājat par radikalizācijas apkarošanu. Jūs teicāt, ka Bēļģijas padomju prezidentūra vēlas pie tā strādāt. Jā, tas varbūt ir tāds drīzāk semantisks pārdomas, bet es domāju, ka īstenībā jūs domājat islamizāciju. Islāma fundamentālismu, varbūt to tā varētu apzīmēt. Bet, protams, tā ir problēma, ko Bēģija šeit ieņēma, proti tā varētu būt tāda, tāda loģistikas platforma. Arī islāmistiskiem noziedzniekiem Masuda Alkaida uzbrukums Madridā eh, pēdas ved uz Bēļģiju. Tā ir problēma, un es domāju, ka tieši tādēļ Bēļģijas prezidentūra vēlas cīnīties pret eh, islāma islāmistisko radikālismu, bet ko tas nozīmē konkrēti? Vai jūs domājat to preventīvā veidā, vai jūs eh, atbalstāt tādu stingru pieeju pret noziedzniekiem? Šeit jau par to ir ticis diskutēts, ka ir Eiropas Savienībā cilvēki, kas aicina uz vārdarbību, aicina uz cenzūru Vai radikalizācijas apkarošana jums nozīmē arī to, ka tiktu aktīvi aicināts ņemt vērā arī brīvu vārdu izteiksmes brīvību, varbūt jūs to vēlaties ierobežot, tīpaši, kas attiecas uz uh, izteiksmes brīvību šādiem islamistiskiem formulējumiem. Uh, Paldies, un tagad došu vārdu ministrei. Uh, Jūs varbūt varat atbildēt uz šiem nu jau uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos atbildēt pavisam īsi uz jautājumiem, kas tika uzdoti. Vispirms par IT aģentūru. Par to es pagaidām vēl neko nevaru teikt. Šeit noteikti vēl būs eh, sarunas. Tas noteikti nebūs Igaunijā. Es domāju, nākamajos mēnešos tiks eh, pieņemti lēmumi. Bet es domāju, ka nākamajos sešos mēnešos Bēļģijas prezidentūras laikā tas arī tiks pieņemts. Protams, ir ļoti svarīgi, un mums ir vajadzīga šāda IT aģentūra. Ir svarīgi, lai būtu visi informācija, tādēļ mums to visu vajag. Bet atrašanās jautājums mums vienkārši jānoskaidro, jo citādi IT nevarēs uzsākt darbu, un, diemžēl, tas nebūtu labi. Bet nešaubos, ka mēs šeit parlamentā nākamajos mēnešos noteikti vēl tiksimies, lai priecīsāk visu pārdomātu. Tālāk par narkotikām. Un šaujamieročiem, ko es pieminēju. Šeit es domāju arī Francijas izstrādāto paktu pret narkotiku izplatību. Tā noteikti ir viena no prioritātēm Eiropā. Šeit ir attiecīgas institūcijas, kas strādā pie šī jautājuma, bet man svarīgi šķiet, eh, kurā pusē kāds ir, ir īpaši attiecībā uz eh, noziedznieku bandām, kuras izmanto šaujamieročus un arī runāja par narkotikām, ir tā, ka īstenībā ir runa par informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm, kā mēs viens otram varam palīdzēt, kā mēs varam kopā parūpēties par to, lai narkotika plūsmas tiktu atklātas, un lai mēs varētu ķerties eh, tiešām lietai konkrēti klāt gan jautājumā par šaujamieročiem, gan par bandām. Tur ir pieredze apmaiņa vajadzīga un vairāk sadarbības. Tas noteikti uzlabos risinājumus. Jādājums par Kosī komiteju. Ja es nemaldos, rīt šeit būs Kosī ģenerālsekretārs. Es zinu, ka pašlaik tas nav parlamenta kontrolas kompetencē, Šeit ir izveidot jauna struktūra, un to, protams, jāturpina attīstīt. Šeit ir jāparaugās, kāda ir prakse, tā jāpilnveido. Manuprāt, tas viss vēl attīstās. Un es domāju, kas ir svarīgi. Kā tiks veikts eh, tieši sagatavošanās darbs politikas ziņā, komisijā un padomē? attiecībā uz noteiktiem likumiem, kas tiks sagatavoti, lai tiktu nodrošināt labāku informācijas apmaiņu. Tālāk par Eiropas TFTP mums ir jāstrādā līdzvērtīgi ar ASV. Par SWIFT jautājumu ir jāsaka, ka tā ir joma, kas attiecas uz tieslietām, un tā ir viņu kompetence, kas attiec uz Frontex. Bēļģija varbūt ir tādā vairāk izolētā pozīcijā. Mēs neesam par to, kā šie dati tiktu izmantoti Frontex. Es to vienkārši tā, to tā īsumā vēlēs pieminēt. Tālāk par SIS. Nē, vēl bija arī citi jautājumi, piemēram, par radikalizāciju. Manuprāt, Bēļģijas pieeja radikalizācijas apkarošanā noteikti ir preventīva pieeja. Kādā veidā mēs varam parūpēties par to, lai radikalizācijas tendence pēc iespējas ātrāk tiktu konstatēts un lai tiktu panākt informāciju par to. Un tur vajadzētu atrast centrālo punktu un pēc iespējas ātrāk saņemt informāciju noteikti šeit nebūtu vēlama stigmatizācija. Šeit runa ir par to, par elementiem, kā pēc iespējas ātrāk saņemt informāciju, lai varētu jau runāt ar cilvēkiem un lai varētu strādāt preventīvi, lai parūpētos par to, kā radikalizācijas tendences nemaz eh, nevarētu attīstīties, tiktu nospiestas jau pašos pamatos lai tas neturpinātu vispār attīstīties. Priekšsēdētājs kundze, es ceru, ka es atbildēšu visiem jautājumiem, bet ja nā, nē, tad lūdzu pasakiet man to, tad es uh, varēšu atbildēt vēlāk. Uh, Jā, tagad būs nākamie jautājumi un gribu atkal visus runātājus izteikties īsi un izmantojot mazāk par minūti, jo citādi mums neizdosies visu apspriest. Vispirm, vispirmām kārtām došu vārdu Diezam Demērs kungam. Bueno, gracias, señora presidenta, señora ministra. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, ministrs kundze, par radikalizāciju. Godīgi runājot, es nezinu, vai ir liederīgi radikalizācijas novēršanā iesaistīt šādu proximitātes politiku. Es pat nezinu, vai ir vērts iesaistīt policiju šajā jautājumā un izstrādāt tur kādu rokas grāmatu. Otrs jautājums, kā jūs zinat, Stokholmas programma un rīcības plāns saka, ka līdz 2013. gadam Eiropolam būs, Eiropolam būs pašam savs reglaments, bet jūs zināt arī, ka novembrī parlaments noraidīja tā dēvēto Eiropola pakotni, kur kā referenti ir četri mūsu komitejas dalībnieki. Un man jautājums ir, vai pirms mēs redzam šo regulas projektu, kur laika termiņš ir 2013. gads, un mēs vēlētos uzzināt, vai šī jaunā Eiropā pakāpe atgriezīsies parlamentā, lai mēs varētu rīkoties saskaņā Lisbonas līgumu. Paldies, tagad vārds Goeju kungam. Paldies, priekšētājs kundze. Un paldies ministrs kundzei par to, ka viņa šodien šeit ir ieradusies. Jūs runājat par SIS-2. Beļģijas prezidentūras laikā, cik daudz lēmu tiks pieņemt par budžetu un izmaksām. Es vēlos jūs aicināt rīkoties šajā virzienā, jo Eiropas parlaments ir Eiropas pilsoņu valsts. Mēs īsti nevaram saprast, kādai problēma ir ar šo projektu, kuram bija jādarbojās jau 2007. gadā, bet ir 2010. gads un tas joprojām nedarbojas. Un šķiet neviens nav spējīgs pat nospraust termiņu, kad tam būtu jāsāk darboties. Uh, 7. un 8. oktobrī jūs skatīsiet šo jautājumu padomē, un es ceru, ka tas ļaus pēc iespējas ātrāk sagatavot šis projekts, lai tas varētu sākt darboties. Runājot par aģentūru, man ir divi konkrēti jautājumi. Manuprāt, mēs visam viensprāts par to, ka šī aģentūra ir ļoti svarīga. Tā ir nozīmīga aģentūra, kas būs ļoti liederīga lai pārvaldītu informācijas tehnoloģijas tieslietu iekšlietu jomā. Bet patreizējā budžeta projektā padome ir samazinājusi atvēltos līdzekļus, ko Eiropas komisija bija pārredzējusi. Es mēģinos saprast, kādēļ tas tā tika darīts. Vai Beļģijas prezidentūra turpinās šādā garā, vai Tas nozīmē, ka jūs būtībā tā kā atliekat uz vēlāku laiku šīs aģentūras izveidi, vai arī mēģināt mazināt tās atbildību, vai arī jūs cenšaties vienkārši to izdarīt ar mazākiem līdzekļiem, jo mēs, protams, visāmies, lai aģentūra izpilda visus uzliktos uzdevumus. Manuprāt, dažas dalība valstis vēlas aģentūrai uzkraut vēl papildus uzdevumus. Bet Vai jūs savas prezidentūras laikā sagaidat jauns priekšlikums jaunām kompetencijām aģentūram, vai arī mēs pieturēsim pie USIS, Eurodec? Un visas sistēmas. Paldies! Paldies! Ždanoks kundze lūdzu. Paldies, priekšsētājas kundze. Es vēlos turpināt to, ko tad Kojkungs teica, pilnībā piekrītu viņa nostājai, un tā kā es esmu um, referenti par SIS-2, es jautāju, lūdzu savam koordinātoram, lūdot jautājumu par IT aģentūru. Es saprotu, ka jūs nevarat sniegt konkrētu informāciju, bet uh, Jūs, cienījamā ministrs kundze, solījāt informēt parlamentu par notiekošo. Un es vienkārši vēlos vēlreiz jūs aicināt to darīt it īpaši tad, kad jūs saņemsiet šo ziņojumu, jo man ir vēl kā dažu iemeslu dēļ mums kā parlamentāriešiem, nu, varbūt ne visi kolēģi ir, ir ar mani sienisprātis, bet, bet ja Strasbūrā būs vēl vairāk ES institūciju, tad būtu labi, ja mēs, kā parlamentārieši, varētu risināt šo divu sēdekļu jautājumu. Varbūt šādu pamatojumu neizmantos padome. Tā ir vairāk tikai vairāk komisijas problēma. Es zinu, ka ne mūsu kompetencija ir to izlemt, bet lūdzu eh, turiet mūsu lietas kursā. Paldies, Posalīno kundze, lūdzu. Jā, paldies. Tāpat kā iepriekšējās prezidentūras laikā es vēlos pievērst uzmanību konkrētam organizētās nocīdības veidam, proti mafijas noziedzībai, kas ir arvien pamanāmāka un ieņem dažādus aspektus, bet arvien vairāk šāds veidu nosiegumi ir redzami tautsaimniecībās un šie noziedznieki kļūst arvien turīgāki. Komisija teica, ka tā gatavo direktīvu ne tikai par preču konfiskāciju, bet arī par kādu konkrētu metodi, nevis iesaldēt līdzekļus, bet izmantot konfiscētās preces, proti konfiscētās no mafijas un izmantot sociālajiem mērķiem. Un um, tādēļ es vēlētos uzzināt, cik tālu ir pavirzījusi šī direktīva un tāpat vēlētos saņemt informāciju par liecinieku aizsardzību tiesu lietās, kurās ir iesaistīti mafijas pārstāvi. Šādi liecinieki bieži vien ir ļoti neaizsargāti, un jūs jau zinat, cik grūtā situācija viņi atrodas, un es vēl noskaidrot, vai tā būs prioritāte Beļģijas prezidentūrai. Paldies! Šteka kungs, lūdzu. Lūdzu, viņš teica, ka viņš vēlas uzdot jautājumu, bet atcīm redzot ir pārdomājis. Brons kungs, lūdzu. Paldies, priekšētājas kundze. Jāpiekrīt, ka ir nepieciešams nošķirt starp vērtību, kopumu, kas ir vienmēr jāievaro jebkurā vietā, cevišķi tad, ja mēs ar kaut ko nepiekrītam. Tas būtu viens kā pamatstandards, bet no otras puses ir jā, tiek izmantot vērtību, izmantojot vardarbību vai vardarbības draudus. Tas šās divas lietas bieži tiek sajauktas, un tas ir novērams arī šodien. Un ja mēs izmantojam šādus neskaidrus terminus, tas parāda, ka nav kopīgas domāšanas, un neskaidrība juridiskajā kontekstā var radīt arī netaisnības tālākā praksē. Mēs pat redzam Eiropas Savienībā, ka tiek apspiesta nevardarbīga runas brīvība. Mēs esam redzējuši, ka tiek aizliegts politiskās partijas Beļģijā, un ir mēģināts aizliegt netieši aizliegt šādas partijas apvienotajā karalistē. Ir arī tiesu lietas par nevardarbību brīvību, runas brīvību Nīderlandē. Protams, nevar atbalstīt to, ka kāds kūdīt uz vārdarbību, bet visi pārējie brīvas runas veidi ir atbalstāmi un jāaizsargā. Jā, paldies, un tagad Anģelīla kundze jautājums, lūdzu. Paldies. Pirmkārt, paldies ministrs kundzei Es saprotu, ka mēs uzdodam ļoti daudz jautājumus un nevienmēr ir viegli uz tiem atbildēt. Un eh, nav arī laiks, lai uz tiem atbildētu padziļināti. Bet es arī vēlētos lūgt jūs skatīties uz narkotiku tirdzniecību. Manuprāt, tā ir prioritāte Eiropas Savienībai. Es nebiju pilnībā apmierināts dzirdot jūs iepriekšējo atbildu uz šādu veidu jautājumu. Es vēlētos skaidri noskatīt, kāda ir jūsu nostāja, vai, vai Iģijas prezidentūra plāno kādas iniciatīvas cīņā pret korupciju, kas arī ir arvien izplatītāks fenomens un bieži vien ir saistīts ar organizēto noziedzību. Jā, paldies! Ministrs Kundze, jums vārds tā atbildētu uz šiem dažādajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Par SIS divi, ar to es vēlētos sākt. Patiešām ir tā, ka padomes sanāksme oktobrī vienosies par budžetu un arī par laiku grafiku, jo šeit Mums ir nepieciešami attiecīgi rezultāti, un tas viss ir ievilcies diezgan ilgi, un tad būs uh, vēl otrs stūrakmens. Man ir tāda sajūta, ka tagad viss virzās pareizajā virzienā. Viss iet uh, vienā virzienā, un mēs varam tagad pateikt, ka mums ir ļoti skaidrs budžeta kontūras. Piemēram, ja mēs runājam par policijas sadarbību, par sadarbību pārobežu noziedzības apkarošanā, tad, protams, ir vajadzīga attiecīga informācijas sistēma. Tas jau ir būtiskais, tā ir esence, lai uzsāktu darbu. Un es domāju, ka 5., 6. vai 7. oktobris īsti nezinu, kurā datumā tieši tas būs padome. Uh, mēs noteikti griezīsimies pie parlamenta, lai skaidri pateiktu, kāda priekšlikuma ir tikuši izstrādāti. Kā jau es teicu, būs laika grafiks un attiecīgas budžeta pozīcijas. Tas ir ļoti būtisks projekts. Un 2013. gadā būs nepieciešama attiecīga operatīva pasākumi un cerams, ka lieta tik tālu arī nonāks. Tā patiešām man ir prioritāte, jo citādi mēs eh, nevarēsim ticami aizstāvēt savu viedokli, it īpaši, ja mēs runājam par darbību operatīvajā jomā un informatīvajā jomā. Tālāk par radikalizācijas tendencēm, jo daudzi no jums šo jautājumu uzdeva. Šeit nav runa par to, kā ierobežot izteiksmes brīvību. Nav runa par to, lai veidotu noteiktus aizspriedumus, stigmas. Ir runa par to, ko jau dara policisti. Proti, kā konstatēt konkrētus signālus, norādes un kā to visu kopumā pielāgot un kā ātri reaģēt uz to visu, sniegt atbildi. Esmu pārliecināta par to, kā policisti ir tie, kas ir visvairāk piemēroti, lai varētu rīkoties tādā kā ievada sākuma fāze. Šeit tiešām nav runa par izteiksmes brīvības ierobežošanu, bet runē par to, lai šādas patiesas īstas radikalizācijas tendences ierobežot sadarboties ar sabiedrību kopumā, ar sociālajiem darbiniekiem, lai jau preventīvi vērstos pret to. Manuprāt, šī rokas grāmata varētu konkretizēt no, noteiktas eh, jautājumus, tas varētu būt ļoti vērtīgs instruments, ko varētu izmantot policists savā darbā ikdienā. Tas būtu ļoti labs palīdzības variants, lai viņi varētu, policisti varētu cīnīties pret to, lai nerastos nemaz šādas radikalizācijas tendences. Paraudzīšos vēl savos pierakstos, lai es neaizmirstu kādu jautājumu. Jā, par radikalizāciju es jau atbildēju. Eiropols. Arī par to bija viens jautājums. Nav papildus iniciatīvas, ko būtu plānojis Bēļģijas prezidentūra. Es turpināšu sekot notiekošajam, bet, protams, arī parlamentam būs tam pienākošās loma ar attiecīgo procedūru palīdzību, un varbūt kādā cita laika punktā mēs pēc atgriezīsimies, kad lietas būs attīstījušās tālāk. Tālāk par narkotikām. Protams, ka tā ir prioritāte Eiropā bet pašlaik pastāv pakts narkotika apkarošanā, ir veselā virkne aspektu. kas uh, būs jāizteno. Mums ir jāstrādā ar to, kas mums ir, kas ir mūsu rīcībā, bet ir arī vēl viena prioritāte, proti pārobežu aspekts - šaujamieroči un noziedznieku bandas. Bet šeit var konstatēt, ja notiek cīņa pret noziedzību, tad narkotika jautājumam ir īpaša nozīme. Par liecinieku aizsardzību. Tas ir tieslietu kompetencē un man ir varbūt nedaudz grūti atbildēt detalizēt uz šo jautājumu. Bet eh, vienmēr ir jārūpēs par to, ka, lai cilvēki, kas piedalās kā liecinieki ļoti sarežģītās lietās, lai viņi saņemtu visu nepieciešamo aizsardzību. Bet es domāju, tas drīzāk tiešliet jautājums. Paldies, ministrs kundzei, paldies, ka bijāt šeit, ka runājāt ar mums atbildēt šiem jautājumiem un ceru, ka mums veidosies ļoti veiksmīga sadarbība pēc vasaras brīvdienām. Un tas arī bija viss, ko mēs jums šodien gribējām vaicāt. Paldies! Uh, Priekšādā turpina, tagad turpināsim tālāk, strādāt pie savas darba kārtības, un nākamais darba kārtības punkts - Eiropas Savienība un ASV PDR nolīgums, ja pasažieru datu reģistrs. Liba delegācija viesojās Vašingtonā 20, no 29. jūnija līdz 1. jūlijam. Un tagad došu tāpēc vārdu Sofijai Intveldē, lai viņa mums pastāsta Kā tad viņiem gāja Vašingtonā? Viņa referentē pie šiem jautājumiem strādājusi un vadīja delegāciju uz Vašingtonu. Lūdzu, Sofija. Paldies, priekšādātāji. Pirmām kārtām gribēju teikt, ka mēs sniegsim arī rakstisku ziņojumu par šo īso vizīti. Bet varu tā ātri jums arī pastāstīt, ko mēs satikām, ar ko tikāmies. Tā tiešām bija tikai 48 stundu vizīte. Šis vizītes galvenais mērķis bija Nacionālais tarptēšanas eh, centrs, tur, kur tiek apstrādāti pasažieru dati, tur mēs mums tika nosīta prezentācija par metodēm, kas tiek izmantotas šai profilēšanā. Arī telpās bija neliela apskati, kā mēs ar vecākiem ieradņiem no iekšējās, dro, iekšējās drošības departamenta uh, Tikāmies arī ar diviem kongresa pārstāvjiem, virkni darbinieku no dažādiem senāta birojiem un senatoru pārstāvjiem. Atsevišķi deputāti tikās arī ar Nacionālās drošības padomas darbiniekiem un pārstāvjiem, tikāmies arī ar ASV pretterorismu vēstnieku un visbeidzot tikāmies uh, arī neformālās sanāksmēs ar dažādiem um, tādiem konsultatīvajiem paneļiem un aktīvistiem, kas darbojas šajā jomā. Nu, šobrīd gan jāsaka, es vēl negribu izdarīt nekādus secinājumus, jo mēs vēl neesam paši savā starpā izvērtējuši, neesam delegācijā tikušies izvērtējuši šos rezultātus. Delegācijā ietilpā ēnu referentes pati un vēl virkni darbinieku kā jau teicu, negribu izdarīt secinājumus tieši šobrīd vēl, jo nesam savā starpā vienojušies par to, kādiem tiem jābūt. Domāju, ka mums būs jāizvērtē informācija mūsu pieņemas rezolūcijas kontekstā. Šī rezolūcija tika pieņemta maijā. Domāju, ka mums būs mazliet jānogaida lai redzētu, kādu mandātu projektu komisija sagatavos. Tas nāks klajā 7. septembrī un attieksies uz sarunām eh, Eiropas Savienības nostā, eh, nu, starp Eiropas Savienību un ASV. Nu, un līdz ar to nonāk pie otrās šī punkta daļas Un gribēju pieminēt, ka arī Kanāda un Austrālija ir uzaicinājuši mūs doties uz šādu faktu konstatēšanas misiju. Es nezinu, kā mums to izdosies iekļaut darba grafikā un kalendārā un šīs komitejas budžetā, bet es tikai gribēju jūs par to informēt. Otrais darba kārtības punkts šeit bija komisijas eh, pasākumu īstenojot 2010. gada 5. maija rezolūciju. Jūs varbūt atminēsieties, ka šai rezolūcijā bija noteikts termiņš jūlija vidus, lai Eiropas komisija nāktu klajā ar par personas eh, dat, pasažieru datu reģistra projektu, dokumentu projektu. Uh, Strasbūrā tikšanās laikā es komisijai arī lūdzu atgriezties pie mums, tāties atkal mūsu priekšā ar ziņojumu un paskaidrojumu par to, kāpēc šis termiņš nav izpildīts. Nu, varbūt, ka tur ir kādi ļoti labi iemesli, bet domāju, būtu tikai godīgi, ja mēs šos jautājumus viņiem uzdotu un šai komitejā dotu komisijai iespēju vismaz sākot nevis maz neformāli atskaitīties, pateikt mums, kas bija pa problēmu šai saistībā. Jo, nu, tagad tiek runāts, ka 7. septembrī nāks klējā pirmā PDR pakotnes daļa. Un līdz ar to mums jā, jāpārskat atkal laika grafiks tālākajām sarunām šai parlamentā. No vienas puses man tāds sajūta, ka būtu mazliet negodīgi izdarīt milzīgu laika spiedienu uz Eiropas parlamentu, jo vienmēr ir tā, ka mēs esam tie, kuriem jāstrādā steidzamības kārtā, uh, strauji uzreiz jāapspriež jautājumi, burtiski pāris nedēļu laikā, savukārt pārējās iestādes šķiet var sēdēt savā nodabā un spriedzelēt, cik grib. Es saprotu, ka viņiem varbūt ir cita veida spiediens un cita veida kap, varbūt kapacitātes trūkuma jautājumi, un tāpēc viņi nespētu izdarīt ātrāk pāris nedēļu laikā. Bet arī mums ir vajadzīgs laiks, arī mums ir milzīga darba slodze, un es tiešām gribētu mudināt gan komisiju, gan padomu eh, darboties ātrāk, strādāt ātrāk, jo mēs labprāt ar viņiem sadarbosimies, bet mēs nevaram strādāt tik ļoti nelielos īsos termiņos, un savukārt, ja šos termiņus pagarināsim, tad visi šie procesi ievilksies pilnīgā bezjēgā. Un visbeidzot, gribēju lūgt gan komisiju, gan padomi. Esmu jau vairāk kārt šādu lūgumu izteikusi sniegt mums atbildes uz piln faktuāls atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Esmu atkārtot uzdevusi jautājumus rezolūcijās tie ir izklāstīti. Nav taču tik grūti uzrakstīt vēstuli parlamenta jautājumiem, ir jau uz tiem jāatbild. Un tā ir man pēdējā piezīme priekšsādātāji. Gribēju tātad pievienot iepriekšējiem jautājumiem vēl vienu. Pirms tiek uzsāks jebkāda veida sarunas, es gribētu lai tomēr tiek noteikti tiktu precizēts par to, kāda tad šobrīd ir situācija attiecībā uz divpusējām sarunām starp dalību valstīm un ASV par vīzu atcelšanas programmu. Tie, kas jūs nebijāt iepriekšējā mandātā, varbūt vēl jūs varbūt atcerēsieties, ka šajās divpusīgajās sarunās, kas norisinās ārpus eh, šī parlamenta, un mums līdz ar to nav nekāds nojausmas par to, kas notiek Bet mēs zinām to, ka ASV bija garš saraksts ar kritērijiem un nosacījumiem valstīm, eh, lai tās varētu, nu, vīza tās pilsoņiem varētu tikt atcelt vai ne. Un viens no tiem bija PDR datu nodošanu, pasažieru datu nodošanu, jo kā tad mēs varam kā Eiropas Savienība runāt par Eiropas Savienības datu, pasažieru datu aizsardzību, ja nacionālā līmenī notiek pilnīgi kaut kas cits. Tātad šeit ir vajadzīgs precizējums, pirms mēs uzsākam šīs sarunas. Paldies, saka priekšsādātāja, paldies. Jā, gaidīsim šo rakstisko ziņojumu, domāju, ka tas būs interesants mums visiem. Kā jau Sofija pie, pieminēja, mēs 5. maijā rezolūcijā pieprasījām uh, nākt klajā ar priekšlikumu līdz jūlija vidam, un cik tālu tagad dzirdam, tad tas nav bijis iespējams. Un tāpēc gribu vaicāt komisijas pārstāvim, kas noticis šai jomā. Lūdzu, sniedziet mums pēdējo svaigāko informāciju par to, kas tad notiek šai jomā. Lūdzu. Labu pēcpusdienu visiem! godātie Lībe komitejas locekļi. Šobrīd nodarbojamies ar procedūru izpildi, lai, lai nonāktu klajā ar pirmo PDR pakotnes daļu. Kā jau teicu, tas būs 7. septembrī. Tikko esam beiguši starp, starp dienestu konsultāciju procesu. Mums bija jākonsultējas ne tikai ar iekšlietu ģenerāldirektorātu, bet arī citiem uh, bija dažādi veidi mandāti, kas bija jānoskaidrā. 7. septembrī tātad domājam, ka varēsim sniegt jums un arī padomē trīs sarunu mandātu projektus ar Austrāliju un Kanādu un ASV, un arī komunikāciju, tādu vispārīgu raksturu komunikāciju, kur būs izskaidrot visi tie nosacījumi un apstākļi, kādus komisija ierosina iekļaut šāda veida nolīgumos, ņemot vērā attiecīgās jurisdikcijas, tā lai būtu tāda homogēna, viendabīga politika attiecībā uz visām valstīm, kas vēlētos uzstākt sarunas par PDR. Mēs jau zinām, ka Dienvidu Koreja ir interesēsies par šo jautājumu jau pirms Lisabonas līguma Un mēs, jāsaka, toreiz no, nu, atteicāmies uzsākt sarunas, jo tas bija tīri, eh, jo bija gaidām šīs institucionālās pārmaiņas. Arī Japāna ir sazinājusies ar mums un vēlas sākt sarunas. Un tāpēc komisija domāja, ka mums ir vajadzīga tāda vispārīga politika par tiem apstākļiem, kādus nosacījumiem, kādus vēlamies iekļaut PNR nolīgumos, ņemot vērā mūsu jurisdikciju. Un nevēlējums izmantot tādu, nu. No, mazliet juceklīgu, fragmentētu pieeju, jo tas varētu radīt, zinām, veidā precedentu. Tātad 7. septembrī nāks, būtu nāksim klējā šo vispārīgo paziņojumu trījiem mandātiem. Šīs trīs valstis nav gluži vienādā situācijā ar Kanādu. Piemēram, šobrīd ir jau Hajatus programma, un tā nav aizpildīta. Ja mēs to būtu aizpildījuši, tad jau mums mandāts faktiski būtu jau paredzēts Nicas nolīgumā, bet tagad Lisabons līgumā parlamentu pilnvaras, protams, ir pieaugušas. Un šobrīd ar Kanādu līdz ar to mums nav visaptveroša tāda Eiropas Savienības mēroga regulējuma, kas regulētu datu nodošanu Kanādai. Šobrīd vienkārši ir apņemšanās, ko izteikusi Kanāda un Nacionālās data aizsardzības iestādes uzskata šādu apņemšanos jau solījumu par pietiekamu, lai nodotu datus ar Austrāliju un ASV runājot. Ir starptautiski nolīgumi, kas tika apspriesti Nicas līguma noteikumu ietvaros, bet mēs jau tagad zinām, ka situācija ir mainījusies, un šo nolīgumu nosacījumi neatbilst šī parlamenta vēlmēm. Tāpēc uh, grasījāmies mandātus mainīt, lai sarunas varētu sākties no jauna, un parlaments skaidrā mērā būtu iesaistīts un būtu šīm sarunām parlamenta atbalsts. Otra PDR pakotnes daļa, respektīvi Eiropas pasažieru datu reģistrs, uh, Eh, dokumenti šajā ziņā tiks eh, izstrāda atcelt līdz 2011. gadam, jo komisijā joprojām ir sarunas un tās liecināja par to, ka ir vajadzīgs ietekmes novērtējums, jauns ietekmes novērtējums, lai pamatotu šo PDR priekšlikumu. Un turklāt ir vajadzīgs arī diskusijas par ietekmes novērtējumu komisijā un dažādās komitejās, lai redzētu, kā, kāda ir šī ietekme, jo ietekmes novērtējuma valdi, jāsaka, šobrīd nāk uz klēra secinājumu, kas ir pretrunā tam, ko gaidījām. Un tad mēs varēsim izstrādāt šos trīs mandātus un arī Eiropas PDR mandātu priekšlikumu. Tātad pirmie trīs mandāti septembrī un tad kopējais Eiropas PDR priekšlikums 2011. gada sākumā varētu būt gaidāms. Zinu, ka Intveldes kundze ir mums atkārtot uzdevusi jautājumus un lūgusi to paskaidrot, kādā veidā mēs interpretējam Amerikas tiesību aktus, kas tika pieņemti tūlīt pēc PDR pārskatīšanas februārī par iesniegumu un privātuma, privāto datu tiesību akta modulēšanu, izmaiņām. komisāra Malstrēma sniedza informāciju, kāda šī interpretācija ir šķiet tieši jūsu dienestam, jūsu birojam, tātad par situāciju. Un kas attiec uz pārējiem jūsu jautājumiem, domājam, ka mandāti, ko liksim jums priekšā ņemot vērā visus tos jautājumus, ko jūs man arī uzdevāt, atspoguļos tad šīs atbildes. Tāpēc ceram, ka jau mūsu jaunā PDR politika uzsāksies ar parlamentu atbalstu jau no septembra. Paldies par uzmanību. Ceru, ka neizteicos pārāk gari. Lielas paldies, saka priekšsādātāji. Nu, tad, tad tiešām varam gaidīt līdz septembrim dokumentus. Vēl viens jautājums par attiecībām starp šīm eh, nu, sarunām, kas norisinās uz divpusējiem pamatiem par atteikšanos no vīzām un tad šo kopējo eh, par šiem principiem PDR. Tātad eh, mums būtu svarīgi saprast, kas ir, kādas šeit nianses vēl pastāv. Vai jūs varētu atbildēt šo jautājumu, vai vēlties to darīt tagad? Nē, es gan, diemžēl, neās, neesmu atbildīgs par šo jomu, saka komisijas pārstāvs par vīzu atcelšanas jomu. Mm, runājot, man būtu jāsazinās ar kolēģi, un tad es varēšu atbildēt deputātei. Uh, Eh, rakstiski. Bet, nu jā, jūs saprotat, ka tas būs mums ārkārtīgi svarīgi. Jā, nodošu tālāk šo informāciju, saka komisijas pārstāvis. Tālāk divi jautājumi. Foskungs vispirms. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Vispirms es gribētu pateikt, ka programma pati ASV bija ļoti intensīva, īsa un laba. Un vienos gribētu teikt paldies par uh, Infēdas kundzes ļoti labo vadību, viņa to ļoti labi darījusi, kā delegācijas vadītāja. Nenovērtējot kopumā visu šo projektu pārsteidzīgi, un noteikti nu, būs arī diskusijas ēnu referentu grupā, bet tomēr eh, tā atziņa, pie kā esam nonācis, ir tā, kā PDR sniegs pievienoto vērtību informācijā, un tādēļ Un to visu ir vērts pārdomāt. Un par to intensīvāk padomāt. Mēs noteikti domāsim arī par saglabāšanas ilgumu un par proporcionalitāti. Un, ja būs nepieciešams, tad uh, varēsim ar šīm pušu vai pulu metodēm padomāt uh, par komisijas pārstāvu teikto. Pavisam īsi gribētu uzdot jautājumu par uh, laika ilgumu ja es tagad eh, palūkos uz SWIFT un PDR, tie ir savā būtībā atšķirīgi, bet kas tur savā būtībā ir līdzīgs, ir datu nodošana no Eiropas Savienības uz ASV šajā gadījumā. Datu aizsardzības standarti kā tādi jau nav atšķirīgi savādāki. Es nesaprotu, kādēļ mēs SWIFT jautājumā samērā ātri varējām nonākt pie rezultāta. Un uh, pamatoties uz nēsošiem citiem standartiem PDR, mēs jau varējām izmantot to pašu, bet kādēļ tomēr ir vilcināšanās, un mēs nevarējām ātrāk rīkoties, jo datu nodošana tā taču ir līdzīga joma un līdzīgas attiecības kā Swift gadījumā. Paldies! Thank you, thank you. Paldies! ir svarīgi, lai mēs redzam šo sasaist ar divām lietām. Tāpat ir komentārus un jautājums varbūt vēlas uzdot Kirkov kungs. Paldies! Tā kā es piedalījos šī delegācijā kā ēnu referents, es vēlos arī izteikt komplimentus Fani Intvalds kundzei par to, kā viņi organizēja šo vizīti Un domāju, mums šodien ir jāizlēm par to, kā mēs esam sagatavojuši rezultātu no šīs vizītes. Un vēl vēlos izteikt komentāru par PDR nolīgumiem, jo, kā mēs zinām, ir vairāk šādi PDR nolīgumi, kas tiek sagatavoti dažādās jurisdikcijās, dažādās valstīs. Un par pamat jautājumiem, kas mūs visvairāk uztrauc, proti par datu izmantošanu par individu aizsardzību un viņu privātumu aizsardzību un tā tālāk, par informācijas paturēšanu. Pārsteidz tas, ka standarti ir ļoti atšķirīgi dažādajās jurisdikcijās, kurās mēs strādājam. Patreiz mums ir tāda situācija, ka visi uzskata, ka viņu pie, pieeja datiem ir visdrošākā un labākā pasaulē. Un viņiem vienmēr ir ļoti labi argumenti pie rokas, lai to uh, pierādīt, bet mums ir pašiem savi standarti, un tādēļ, skatot šos dažādos nolīgumus, jautājums ir, vai mēs varam atrast pietiekam daudz kopsaucēju, kas ļautu mums uh, panākt vienošanos tādējādi, lai nebūtu situācija, ka katrs nolīgums ir tik unikāls, ka mums ir ļoti grūti panākt kādu kopīgu pamatu, lai šo no aizsardzību nodrošinātu un tādēļ ir ļoti daudz pūļu jāiegulda, lai panāktu pietiekam daudz kopsaucēju, lai pārliecinātos, ka piemērotie standarti ir vieni un tie paši, lai arī tie tiekie noteikti dažādās valstīs saskaņā ar to konstitūciju un juridisko situāciju. Un tas, protams, tas būs ļoti grūts darbs tiem, kas ar to strādās. Ne tikai attiecībā uz PDR, bet arī uz pamatlēmumu, kas drīz tiks ir jāizdara. Un pēc ASV vizītes jāsaka, nebija šaubu, ka ASV uzskata, ka tā ir ļoti augsti standarti. Tas, ka tie neatbilst tiem augstajiem standartiem, kas ir mums, vai ka šie standarti nav savietojami, nu, tā ir situācija, kas radās tādēļ, ka ir atšķirīga juridiskā vēsture un atšķirās tādas lietas kā robežu kontrole un tam līdzīgi. Es skatīšu šo jautājumu ļoti rūpīgi, un es lielu mērā atbalstu to, ko Voskungs teica pirms brīža. Šeit ir jautājums par pievienoto vērtību, par to, ka mēs iegūstam informāciju un to izmantojam pareizi un atbildīgi. Tas ir ļoti svarīgi cīnoties pret terorismu un starptautisko noziedzību. Bet mums kā parlamenta pārstāvjiem ir jānodrošina pareizais līdzsvars starp varas iestāžu vajadzībām un mūsu pilsoņu vērtību un interešu aizsardzību. Un es katrā ziņā atbalstīšu šādu līdzsvarot pieeju arī turpmākajā darbā. Paldies! Paldies! Es redzu, ka šīs vietas laikā ir radušies vēl papildus jautājumi par šiem kopsaucējiem attiecībā uz datu aizsardzību. Un tagad mums ir jāmeklē atbildes un kādi ir izcinājumi šajā lietā. Lutfords kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādājas kundze. Komisijas atbilde man šķiet nepietiekam divās, divā, divos aspektos. Pirmkārt, runāju par to, ka nav kādas atbildības bezizrežamā attiecībā uz PDR, manuprāt, tā nav pareizi atbildi, jo jautājums jau nebija par PDR, jautājums bija par to, uh, kas notiek divpusējo bezvīzu režīmu sarunās attiecībā uz divpusējiem PDR nolīgumiem. Tas noteikti ir būtiski gan mandātiem, kas tiks izsniegts 7. septembrī, un arī komunikāciju eh, paziņojumu, kas tagad ir pārcelt uz nākamo gadu. Un eh, varbūt uh, vēlams pēc iespējas ātrāk mēs varētu saņemt kādu skaidrojumu par šo situāciju. Otrs komentārs. Es esmu daudz piemirsus un es ceru, ka Sofija mums atgādinās par to, kādas ir izmaiņas ASV likumdošanā, bet eh, teikt, ka jūs divpusēji atbildējāt referentam, kad referents to minēja sabiedrības komitejā, tas būtu liederīgi Es ceru, ka referenti mums atgādinās un pastāstīs, bet uz doto brīdi situācija nav visai apvienoša. Par dažām lietām mēs nesam saņēmuši atbildes. Paldies, Tavares kungs, lūdzu. Paldies, priekšsātais kundze. Es eh, diezgan nesen strādāju šī lietā, un tādēļ es teikšu tikai to, ka vizīte Vašingtonā bija liederīga, jo mēs redzējām tās vietas, kur tiek apstrādāt PDR dati. Līdz šim mums nebija iespējams šādas vietas apskatīt, piemēram, Swift gadījumā, jo ASV lūdza mūs iesniegt savus datus bet eh, neļāva mums apskatīt tās vietas, kur šos datus apstrādāt. Un, protams, paldies Sofijai par viņas darbu pie šī faila, kas ir īstenot ļoti godīgi un atklāti. Un mēs, kā ēnu referenti, piekrītam viņas pieejai un mēs ceram, ka mandāts būs veiksmīgs. Paldies! Sofija, vai jūs vēlētos ko teikt? Jā, ļoti ātri noslēgumam. Es vēlos teikt komisijai. Mēs kā parlaments mēģinām vienprātīgi būt ļoti izpalīdzīgi un pretim nākoši, bet es esmu nedaudz vīlusies par to, ko mums ir jāapkopo, jāiegūst informācija no nu, padomus un komisijas par katru lietu, kas attiec uz izmaiņām privātumu likumā, bet es neesmu saņēmusi nekādu oficiālu atbildi, esmu saņēmusi neformālu ēpas paziņojumu un neformāls novērtējums no citiem juridiskajiem dienestiem, un tie ir atšķirīgi. Es tādēļ vēlētos kārtīgu tiesisku novērtējumu, un Vašingtonā mēs bijām pārsteigti dzirdēt, ka izmaiņas privātuma likumā jau tika piedāvātas 2007. gada augustā, vienu mēnesi pēc nolīguma parakstīšanas, un amerikāņi saka, ka, nu jā, nu tas jau ir loģisks izriet no līguma, bet mūsu juridiskie dienesti saka, ka nē, tas ir līguma pārkāpums, un tad, nu, es vēlētos beidzot saņemt kārtīgi juridisku izvērtējumu. Man neapņēma tās atbildi, ko es esmu saņēmusi, un es pat neesmu saņēmusi atbildi uz jautājumu attiecībā uz jauno um, targeting sistēmas izmaiņām. Es neesmu saņēmusi visas atbildes uz jautājumiem, kas bija rezolūcijās. Vai varat paskaidrot, kāpēc AP dati nav pietiekami? Varbūt tas ir ļoti skaidrs, ja mēs esam kaut kur lokā, un jūs man paskaidrojat tāds par tāds kāds, bet es tomēr gribētu skaidru atbildi. Mēs neesam saņēmuši atbildes par efektivitāti. Mēs lūdzam šo atbildi jau kopš 2003. gada. Tāpat ir jautājumi par bezvīzu uh, režīmu, tie arī nav jauni, tie ir mūsu dažādajās rezolūcijās jau iekļauti. Es mēģināju būt ļoti jauka, kas man tā ir pret manu dabu, ja godīgi sakam. Un runājot par bezvīzu sarunām, nu, jūs noteikti atcerieties, apmēram pirms diviem gadiem tika izlemts rīkoties divējādi. No vienas puses komisija runā, un otrs puses dalībās katrs par sevi runā. Tādēļ, ka ASV nepieņem, ka Eiropas Savienība runā vienā balsī, kas jau pats par sevi, protams, ir slikts rādītājs. Viņiem ir ļoti garš kritēriju nosacījumu saraksts, kas ir jāizpilda, lai dalību valstis varētu iegūt vai paturēt bezvīzu programmu. Un, cik mums zināms, jo šī sistēma visai neskaidri, tas ies, ka iekļauj ne tikai papildus drošības pārbaudas lidostās, bet arī piekļuvu policijas reģistriem, DNS reģistriem, uh, reģistrācijas numuru reģistriem, datu bāzēm par pazaudētām pasēm, datu bāzēm par noraidītiem patvērumu lūgumiem un arī piekļūt tādām mēs datu bāzēm kā Eurodac. Un, protams, tad vēl viņi caur Swift saņem mūsu banku datus, vēl viņi var pārtvērt arī mūsu telefonsarunas un arī datus no uzņēmumiem, kas kas bāzējas ASV, un tad nav īsti skaidrs, ko tad vēl viņi varētu gribēt. Tādēļ es domāju, ka ir tikai godīgi, ja mēs varētu saņemt atbildes no daži, par, uz dažiem jautājumiem. Mēs jau nospraudām termiņu uz jūliju vidu, un komisija nav spējusi to ievērot. Vai lūdzu mēs varētu saņemt atbildi uz šiem jautājumiem, lai mums tie nav visu laiku jāatkārto, un mēs vēlētos dzirdēt solījumu no komisijas un padomu, ja mēs, ja mēs paņems, saņemsim dokumentus septembrī, tad mēs varēsim pabeigt sarunas līdz gada beigām. Un tagad mēģināšu atkal būt jauka. Paldies. Jā, un vēl es vēlos teikt, ka visiem bija vienāda pieredze ar Swift līgumu, ka tad, kad es varēju runāt vienā balsī, tad bija skaidri redzams, ka ASV ir gatava pieņemt mūsu prasības. Varbūt mēs varētu šādu pašu pieeju izmantot arī PDR datos. Jā, arī es mēģināšu būt pēc iespējas jaukāks. par Vaskungu uzdoto jautājumu attiecībā uz to, ka datu aizsardzības standarti ir atšķirīgi starp Eiropas Savienību ASV. Tā tiešām ir. Un tādēļ nepieci nepieciešams šādas sarunas. Un tad jūs varētu domāt, um, kāpēc neīstenot sarunas par vispārēju līgumu par datu aizsardzību, un tad visi jautājumi atkristu reiz pēc visām reizēm. Un tad nebūtu katru reizi, kad runājam par datu apmaiņas schēmām ar ASV jārunā arī par datu aizsardzību. Bet, manuprāt, ka abas lietas ir vajadzīgas. Ir nepieciešams vispārīgs instruments, kas izveidotu pamatu, noteiktu, kādi ir principi, ka abas puses apus Atlantijas okeānām ir gatavas šo līgumu ievērot. Bet ir atsevišķi jautājumi, kas ir jānoskaidro atsevišķos nolīgumos, piemēram, uh, datu paturēšanas termiņš. Ja nosūta, nosūtam datus kādam konkrētam mērķim, ir ļoti grūti vispārīgi nospraust kādu konkrētu termiņu, cik ilgi šos datus var paturēt, ja nav skaidrs zināms, kāds ir mērķis šo datu nosūtīšanai. Un tādēļ tāds vispārīgs nolīgums ar ASV šādu jautājumu nespētu risināt. Tāpat vispārīgs režīms par datu aizsardzību Eiropā nevarēs mums pavēstīt mums vai policijai cik ilgi šie dati ir jāaptur. Un, piemēram, tas ir, ja tie jāaptur pēc tik, cik ilgi tiek nepieciešams, tad tas ir jānosaka atsevišķās sarunās, kā piemēram sarunās par SWIFT vai tagad par PDR. PDR. Šīs sarunas, kā jau teicu, mēs cenš, ceram sākt pēc iespējas ātrāk pēc 7. septembra. Tā kā ir vieta gan vispārīgām, gan konkrētām sarunām tā, protams, ir nepieciešams kopsaucējs. Tieši tādēļ mēs vēlamies, lai būtu tāda vispārīga politika, kurā nospaustu vispārīgos nosacījumus, pie kuriem Eiropas Savienība ir gatava runāt par PDR nolīgumiem ar citām jurisdikcijām. Tas varētu mums palīdzēt sarunu gaitā, sakot, lūk, Tāds ir mūsu galīgais uzstādījums. Un tad mums nebūtu jārunā par pārāk daudz dažādām lietām atkarībā no jurisdikcijas. Mums būtu kāds konkrēts pamats, kuru mēs varētu ievērot, jo šobrīd mums ir ASV, Austrālija un Kanāda kā sarunu partneri. Mēs nezinām, kurus valstis vēl nākamo 2, 3, 4, 5 gadu laikā varētu vēlēties noslēgt šādus PDR nolīgumus ar mums. Domāju, tur mums varētu sagaidīt neviens viens pārsteigums. Par sasaisti ar bezvīzu režīmu un divpusējiem noslēgu nolīgumiem starp ASV un atsevišķām dalībvalstīm par PDR un bezvīzu režīmu. Uh, Nu, atvainojiet, bet es pietiekami daudz nezinu par šo jomu, lai pareizi pietiekami un apmierinoši atbildētu. Es uh, informēšu par to komisiju, lai mēs ātri varētu jūs, jums sniegt uh, labu atbildi. Bet uz doto brīdi man nav pietiekami daudz informācijas, ko jūs noteikti vēlaties no manis un jums tiesības no manis sagaidīt par izmaiņām privātumu likumā šī gada februārī. Komisijas dienas man ir informējuši, ka Amerikas likumdošanas reformas mērķis bija vienkārši nospraust izņēmumu gadījumus privātumu likumā, pilsoņu tiesībām, kas ir ļoti līdzīgas, ja ne identiskas tiem ierobežojumiem, uh, kas ir Eiropas Savienībā tiesību sargājušo, lai nodrošinātu tiesību aizsardzību. Eiropas Savienībā policijai nav pienākums sniegt informāciju cilvēkiem, kas tiek turēti aizdomās kā, kādu noziedzību ja, viņa, ja policija ir kāda data par šādiem cilvēkiem. Un cik es esmu saņēmis informāciju, tad šīs izmaiņas, kas ieviestas ASV, ļoti līdzīgi tiem izņēmumiem, kas ir ieviesti Eiropas datu aizsardzības likumā attiecībā uz tiesību aizsardzību. Es, protams, informēšu komisāru Melstromu, ka jūs vēlaties saņemt šādu informāciju oficiāli, nevis neoficiāli, kā tas ir bijis līdz šim. Un es arī, protams, pavēstīšu, ka šeit, šī jautājuma sakurā ir liela neapmierinātība. Un, diemžēl, tas pagaidām no manas puses būtu viss. Paldies! Paldies, un mēs tiešām ceram, ka mēs saņemsim atbildes uz jautājumiem ātrāk. Paldies. Iesim tālāk. Mūsu nākamais darbkārtības punkts ir jaunākie notikumi sarunās par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Šī ir slēgta sanāksmes daļa, un tagad es vēlos, tā teikt, sabiedrības pārstāvis pamest šo telpu, ja tādi šeit ir.